Bene, noi possiamo cominciare. Godātie kolēģi, sāksim sanāksmi. Mums ir ārkārtīgi plašas, interesantas debatas paredzētas šo pēcpusdienu, un tāpēc mums jāpas, tām jāvēl pēc iespējas vairāk laika. Godātie deputāti, jūs droši vien esat atraduši savu darbu kārtības projektu savos dokumentos, un ja nav nekādu lūgumu pēc darbu kārtības maiņas, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Šodien un rīt sanāksme notiks šajā zālē. Kā jūs zinat, esam pieredzējuši problēmas ar eh, plenārsēžu zāli šeit. Jāsaka, ka šī zāle nav īsti piemērota komitejas sanāksmē. Es īsti nezinu, kā, piemēram, mēs varēsim nobalsot rīt. Bet, nu, diemžēl šāda veida struktūrāls problēmas parlamentā ēkās nozīmē to, ka mums nekas cits neatliek, kā tikties šajā telpā. Ir pieejams to, ko jums visās, visās komitejas darba valodās. Eh. Kas attiecas uz COP 18 konferenču ja pušu konferenci 18. tātad. Referents un ēnu referenti no mūsu komitejas ir izstrādājuši itra komitejas piedāvājumu. Kas tad tālāk tiks iesniegts Dohas konferencē? Paredzēto nosūtāmo vēstuli mēs pieņemsim, apstiprināsim rīt citu jautājumu punktā. Tieši tā darījām arī pagājušajā gadā. Protams, vēl jau ir arī um, mutiskais jautājums par šo nozaru rīt. Tāpat arī gribētu kolēģi jūs informēt, ka telekompānija Arte grasās gatavot filmu par enerģētikas jomu, dokumentālo filmu. Un tāpēc rīt pēcpusdienā, tajā brīdī, kad norisināsies diskusijas par Roila kunga ziņojumu enerģētikas jautājumos, viņi būs šajā telpā un filmēs mūsu darbu. Nu, šķiet, ka viss ir kārtībā. Priekšādātāji ir dažādas par to, vai strādā tulkojums. Nu, tā tad būs plašas debates, kopējās debates tālāk. Un iesākumā gribētu jums teikt, lūko. Ja atminaties, tad mums paredzētu šīm debatēm trīs stundas. Tām jānoslēdz pulkstens sešos vakarā. un cerams tāpēc mums pietiks laika šo jautājumu apspriest padziļināti, un mums paredzēti četri debašu bloki, jeb sadaļas. Pirmā, pirmais būs par Terēs Rieves Madurelu un Krasas Karvaļo ziņojumiem, pēc tam Ēlerkunga ziņojums 40 minūtes, pēc tam Lamborta un Mati ziņojums un Matiesas ziņojums, un pēc tam atsevišķi vēl Skinnerkunga ziņojums. Tas būs šis ceturtais bloks, kam paredzēts 20 minūtes. Tā jau būs otrā viedokļa apmaiņa par grozījumiem. Protams, ka mums jāpievēršas īpaši tiem grozījumiem, kas ir pretrunīgi. Un jā, jāuzklaus arī citu komiteju atzinumu, tāpēc referents un ēnu referentus lūkšu savus kolēģus informēt par diskusijām, kas šobrīd norisinās, arī ēnu referentu sapulcēs, tā lai varētu izstrādāt kompromisus. Atcerēsimies, ka balsojums paredzēts 28. novembra rītā. Redzu, ka cilvēki turpina ierasties, kamēr es saku šos ievadu vārdus. Tāpat gribu informēt, ka šeit ir arī apmeklētāju grupas, divas grupas. Vienu uzaicinājusi Karvaljo kundze, otru uh, Nīdlers kundze, bet iesākumā tad vārdu došu diskusiju uzsākšanai Madurēlas kundzei. Piecas minūtes, lūdzu, Madurēlas kundze. Bien, pues. Muchas gracias, presidente. Lielas paldies! Priekšsēdētāji! Pirms sākam runāt par grozījumiem, gribētu uzsvērt, cik ārkārtīgi sadarbes pilnā un atsaucīgā veidā esam strādājuši pie kompromisa grozījuma izstrādāšanas. Gan tas attiecas uz manis sagatavoto ziņojumu, gan arī uz ziņojumiem, ko sagatavojuši kolēģi Ēlerkungs par līdzdalības notikumiem un Karvaljo kundze tāpat. Esam izveidojuši arī tādu darba procedūru, kas ļāvusi mums ļaut parlamentam izveidot spēcīgu nostāju atbalstot šo politiku Eiropas Savienībā. Mums nesen bija arī viedokļu apmaiņa, un kopš šī brīža, es domāju, ka var droši teikt, un to tas saku ar prieku, esam panākuši vienošanos par lielāko daļu pantu un apsvērumu, kas iekļaujams regulā. Tāpat esam pavirzījušies būtiski uz priekšu, strādājot pie tādiem svarīgiem jautājumiem, kā 16. jautājums par ētikas principiem, un tāpat arī esam runājuši, kur iekļaut 19. pantu programmā apvārsnes 2020 kas attiecas uz brīvu piekļuvi publikācijām, kas iegūtas pētījuma rezultātā apvāršņu 2020 programmas ietvaros, domāju, ka arī šeit drīz vien panāksim līdzsvarot atbilstīgu risinājumu, kas ļaus komisijai, nu, uzlabot šo situāciju. Turklāt mēs apzināmies, ka tajā brīdī, kad runājam par brīvu piekļuvi, uh, dokumentiem. Mēs e, šādā veidā uzlabojam zinātnes progresu un novatorisko procesu padaram ātrāku, pārliecinoties, ka valsts līdzekļi tiek spēlēti daudz efektīvāk. Turpmākajās pāris dienas, dienās mēs skatīsim arī budžeta jautājumus, kas attiec uz šo programmu. Gribu kolēģiem atgādināt, kāda ir e, manas grupas e, bu pamatnostāju. Pirmkārtām uzskatām, ka Marijas Kirī eh, programmas eh, pasākumu būtu jāiekļauj budžetā. Tā ir eh, sabiedrības, tā ir arī zinātnieku sabiedrības nostāja. Un tātad šiem Marijas Kirī programmas pasākumiem ir ļoti būtiska loma spēlējuma kopējā Eiropas pētniecības jomā, un tie ir arī ļoti svarīgi elementi tajā brīdī, kad vēlamies veicināt zinātnes izcelību Eiropā. Tas pats arguments attiec arī uz Eiropas infrastruktūrām it īpaši e-infrastruktūrām, jeb elektronisko sakaru infrastruktūrām. Šie mērķi gan komisijas priekšlikumā atspoguļojas nepietiekami. Tas pats attiec arī uz sociālā, sociāla rakstura izaicinājumiem. Lielākā daļa vēlas palīdzināt, pa, palielināt budžetu trešajam mērķim šai kontekstā. Un pastāv zināmas nesaprašanās domstarpības par budžetu, kas paredzēts sastajam un septītajam mērķim šai kontekstā. Turklāt mana grupa vēlas nodrošināt arī zināmu iekšējas elastības līmeni, bet uzskata, ka tāpat laikā ir tikpat svarīgi saglabāt arī noteiktu skaidrību. Par sociālajiem izaicinājumiem runājot un mērķiem runājot, nevaram iezīmēt līdzekļus, kas nav paredzēti atbild iep, kon, ie, iepriekš rīkoto konkursu noteikumiem. Un tāpēc vēlamies šeit vēl vairāk uzsvērt MVU aspektu. Un domāju, ka mums izdosies panākt vairākumu strādājot pie šīm abām domām. Kolēģi, darbs ir bijis ļoti saspringts, esam centušies panākt plašu vienošanos. Un ar to vēlamies parādīt, ka parlaments visā kopumā atbalsta zinātnu un pētniecību, jo tie ir svarīgākie elementi mūsu centienos izkļūt no krīzes. Mēs uzskatām, ka zinātne un novatorisms pētniecība ir ārkārtīgi svarīga konkurētspējas uzlabošanā Eiropā. Tas tie ļaus Eiropai augt un radīt jaunas darba vietas, un Eiropas Savienībai vajadzētu sacensties strādājot pie dažādu veidu diferenciētiem produktiem, to par to starp arī pakalpojumu jomā un darīt to novatoriskā veidā. Zinātne ir zināšanu radīšana, un pēc tam jāspēj šīs zināšanas izmantot arī praksē, izmantojot produktus, pakalpojumus, procesus, un tad tālāk tos uh, palaist pasaules tirgu, kur novatorisms šobrīd spēlē ārkārtīgi lielu nomu, lomu. dažādi veidi administratīvās struktūras, kā piemēram padomu šeit, es domāju, šādos sarežģītos laikapstākļos aizmirst, ka mums nepieciešams spēcināt pētniecību un zinātni, jo tās ir vienīgās garantijas, kas ļaus virzīties uz tādu ekonomiku, kuras pamatā ir zināšanas. Šāda, buģ, šāda veida budžeta disciplīna nedrīkst skart tos sektorus, kā piemēram pētniecība un, ist, un e, zinātne, jo tās ir tās, kur, kurās veiktie ieguldījumi palīdzēs veicināt izaugsmu. Kolēģi, mums jānosūt spēcīga, spēcīga vēsts no šī parlamenta pārējām struktūrām. Paldies par uzmanību. Paldies, turpina priekšsādātāji. Tālāk dosim vārdu Karvaljo kundzei. Good afternoon, present Sart. Labu, pēti, labu pēcpusdienu visiem, Sartorī kundze, dāmas un kungi. Iesākumā gribu teikt paldies visiem kolēģiem, ar ko strādāju kopā. Darījām to ļoti ciešā sadarbībā, strādājot pie apvārsnes 2020 programmas. Īpaši gribu pateikties Terēzei Madurēlā, Rierai Madurēlai un Ēlēr kungam par viņu atvērtību, atklātību un iespēju apspriest šo ziņojumus kopā. Kā jūs zinat, tad šobrīd mēs strādājam konkrēti pie viena aspekta šai programmā, tā ir ietver programma, un uh, Tereza Madurēla jau par to runāja, tātad līdzdalības noteikumi, arī Ēlera kunga ziņojums šeit ir uh, cieši saistīts ar manis veikto. Gribu tāpat teikt paldies visiem mēnu referentiem par darbu un konstruktīvajiem komentāriem, tāpat arī visiem konsultantiem un ļoti būtisko sniegto palīdzību. Gribu stiet jums pārskatu par to progresu, kas gūts strādājot pie konkrētajiem programmas īstenošanas pasākumiem attiecībā uz apvārsnes 2020. Progresu, kas gūts koši pēdējās sanāksmes, kad apspriedām grozījumus. Tātad, kas attiecas uz progresu. Šobrīd strādājam jau pie kompromisa grozījumiem. Šī ir izstrādāta konkrēta programma. Pirms tam mums bija vairāk kā 900 grozījumu, kā jau jūs labi zināt, un esam centušies nu pat izstrādāt to visu iekļaut 27 kompromisu grozījumos. Tāpat arī darām visu, kas mūsu spēkos, lai šajos kompromisu grozījumos tiktu iekļauts visas tās idejas, ar ko nākoši klajā kolēģi. Tāpat laikā cenšoties nezaudēt to fokusu, kas šim ziņojumam bijis, tā lai tas nekļūtu pārlieku plašs un vispārīgs. Šie divi ziņojumi, mans ziņojums un Terēzes Rieras Madurelas ziņojums, ir tikuši apspriesti e, kopā visās tajās pašās sanāksmēs, tajās pašās tehniskajās sanāksmēs, un plānojām arī ēnu referentu tikšanās vienlaicīgi. Turklāt, tajā brīdī, kad skārām plašākus jautājumus, kā piemēram e, valsts privāto pārnerību un tā tālāk, mēs saskaņojām savu darbu arī ar Ēleru kungu darbu pie viņa ziņojuma, tātad līdzdalības noteikumu ziņojuma. Kā jau Madurēls kundze minēja, mēs šobrīd vēlamies izstrādāt spēcīgu kopēju nostāju attiecībā uz visiem trim ziņojumiem. Lielākā daļa punktu ir izskatīta un par tiem ir pieņems lēmums, bet gribu vērst jūs uzmanību uz tiem punktiem, pie kuriem darbs vēl joprojām turpinās. Uh, kā jau to teica Terēze, nu pat par brīvu piekļuvi pētniecības publikācijām. E, šeit strādājot, esam nonākuši jau gandrīz pavisam jau pie gala formulējuma, un mēs uzskatām, ka šī brīvā piekļuve publikācijām jānodrošina ļoti striktā veidā, ilgtspējīgā veidā, jābūt pārējai no pašreizās sistēmas uz šādu atklāts piekļūs publikācijām sistēmu. Un jāsaka, joprojām mēs runājam, eh, spriežam par to, kā nodrošināt datu atklātību, vēl vairākas sanāksmes paredzētas, jo nav viegli nonākt šeit pie gala formulējuma pētnieci, attiecībā uz pētniecības datu pieejamību. Turklāt vēl spriežam arī par tādiem jautājumiem, kā piemēram eh, vislabāk nodrošināt līdzdalību, izvērst līdzdalību. Kā jūs zinat, tas ir tas, ko vēlamies panākt. Vēlamies, lai darbā iestādās, iesaistās arī mazākas struktūras, MVU, tādas nelielas universitātes un institūti, un vēlamies formulēt pēc iespējas labāk, kā un izdomāt, vai iekļausim to pirmajā pīlārā, jeb varbūt horizontālās struktūrās. Otrām kārtām joprojām turpinās diskusijas par to, kā vislabāk labāk šo zināts pakļ pakalpojumus ietvert pirmajā pilārijā vai varbūt sabiedrības izaicinājumu sadaļā. Tāpat atvērti vēl ir vairāki jautājumi kas attiec uz procentuālajām summām budžeta jautājumos. Līdzekļu iezīmošana, piemēram, attiecībā uz atjaunīgiem resursiem, MVU iesaisti, tie ir jautājumi, pie kā vēl turpinam darbu. Nav tā, ka te būtu plašas domstarpības, bet vienkārši nav noslēgušās diskusijas. Un visbeidzot, Cilmes šūnu jautājums. Te esam panākuši vispārēju vienošanos šķiet starp visiem referentiem un ēnu referentiem par to, ka vajadzētu šo procesu uh, pašreiz izstrādāto septītās pamatprogrammas procesu attiecībā uz ētikas principu pārskatīšanu paturēt vietā. Bet, protams, ir arī atsevišķi at, atšķirīgi viedokļi, tāpat, piemēram, no citām komitejām, jūri komitejā, piemēram, viņi savukārt eh, norāda mums uz citu virzienu. Turklāt gribēju jums teikt, ka lūk, arī Nobel prēmija tika piešķirta medicīnas jomā tieši šajā uh, Eh, sektorā, un es domāju, ka tāpēc referenti ļoti labi arī apzinās, cik šis jautājums svarīgs. Un ka tas, protams, vienlaicīgi tomēr jāsaskaņo arī ar citu komiteju viedokļiem. Un tā tad, nu, domāju, ka esam pavirzījušies uz priekšu diezgan būtiski, vairāk jautājumu tomēr vēl ir jānoslēdz, bet cerams, ka mums izdosies panākt vispārīgi vienošanos lielākajā daļā šo tēmu. Un pēdējais jautājums, uz ko gribēju vērst jūsu uzmanību ir budžets. Mums ir vajadzīgs tāds budžets, kas ir adekvāts šo jautājumu finansēšanai. Programma ir labi izstrādāta, ambicioza. Un, kā zināms, te mēs fokusējamies uz pētniecību, attīstību, izstrādi, te runam par starptautisku konkurētspēju, un visa šīs jums ir ārkārtīgi svarīgas. Programma ir ļoti nozīmīga izaugsmai. Tā var palīdzēt Eiropai izkļūt no krīzes, un mēs vienkārši ceram, uh, ka padomu sapratīs tās nozīmi un piekritīs mums un ļaus piešķirt atbilstīgu, adekvātu budžetu šīs programmas izpildēji. Ja te nu būs samazinājumi, nu tad vajadzēs pārdomāt Eiropas parlamenta nostāju, mainīt to un varbūt tad apspriest, ko mēs varam mainīt, ja budžets tiks būtiski samazināts no padomas puses. Paldies! Grazie, la collega Carvaio, la parola al collega Paldies Karvaljā kundzei, un tagad Ēler kungam trīs minūtes. Priekšsēdētājs kundze, es gribētu pievienoties kolēģu pateicības vārdiem par ļoti labo sadarbību. No politiskā viedokļa tas nozīmē arī to, ka parlaments vēlas, parlamentam varētu būt divas trešdaļas vairākums, un tādējādi mums būtu uh, labas izējas pozīcijas sarunās ar komisiju. Bet varbūt tagad par dažiem punktiem. Es gribētu kaut ko papildināt. Es gribētu daudzjādā ziņā pievienoties iepriekšējām runātājām. Gribētu pirmkārt runāt par šo te zinātnes izcilības jautājumu. Man liekas, ka tā ir tāda ļoti būtiska zīme attiecībā uz programmas paplašināšanu, uz līdzdalību, tīpaši sasaistot to ar Eiropas Savienības 12 jautājumu. Un to, ka vajadzētu atvēlēt vairāk līdzekļu zinātniekiem, man šķiet, ka parlamenta nostāja ir daudz diferencētāka, bet, protams, par to vēl vajadzēs pārunāt sīkāk. Uh, Kas attiecas uz tautas partijas grupu, tad mums ir trīs vai četri punkti, kur vajadzētu kaut ko vēl papildus darīt. Pirmais jautājums, manuprāt, mēs esam vienas prātas, tas ir par izcilību. Otrakārt, atsevišķa budžeta līnija apvērsim 2020 par līdzdalības paplašināšanu. Un trešais jautājums ir par paplašināšanu, īstenojot uh, dažādas MBU programmas. Un trešais jautājums - sinerģijas efekta radīšana ar struktūra fondiem. Un te es vēl gribētu uzsvērt, ka tas ir saistīts arī ar uh, pašu resursu līdzekļu piešķiršanu zinātnes attīstības jautājumiem. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai mēs izdalītu šo, šos te sabiedrības mērķus uh, par sīkākiem apakšmērķiem, jo te ir ļoti daudz dažādu jautājumu. Un mēs uzskatām, ka tur ir arī tādi mākslīgi radīti mērķi un parlamenta uzstādījums šajā jautājumā ir labāks. Es domāju, ka, kas attiecas uz enerģētikas jomas pētījumiem, mums vajadzētu vēl parunāt par šo te pasākumu katalogu. Tautas partijas grupa ir ievi, iesniegus dažādas grozījumus, kas attiecas gan uz um, atomu spēkstacijām, gan uz citiem jautājumiem, kas palīdzētu, palīdzētu mūsu, kas palīdzētu mūsu ekonomikai kļūt um, tādai, kas uh, iz, rada mazāk CO2 un tālāk rūpniecības un MVU iesaiste. Mēs arī esam nākuši klajā ar dažādiem priekšlikumiem, kas uh, eh, nāktu par labu mūsu ekonomikai. Mēs uzskatām, ka šis instruments, kas ir ļoti labs MVU, un to varētu attiecināt arī uz visu programmu atvērsnes 2020. Tas būtu arī tāds piemērots instruments, lai apvērsnes 2020 kļūtu par uz inovācijām balstītu zinātnes programmu. Man šķiet arī svarīgi, ka tā vienošanās, kas mums šobrīd ir, tiktu ātrāk īstenoti. Tāpat man šķiet būtiski, ka mums ir vienots uh, skatījums uz šo te atvērto kursu, uh, Tāpat man būtiski šķiet arī tas, lai visa šī programma būtu inovācijām draudzīga. Proti, lai mēs ne tikai noteiktu šīs lietas, bet ievērot arī zinām elastību un iestrādāt šo elastību šajā instrumentā. Un vēl finanšu instrumentu īstenošana, par to ir jādomā un jārunā vēl ļoti pamatīgi, te mēs runājam par 20 miljardiem eiro. Uh, Un šis jautājums vēl nav pavisam atrisināts eh, sarunās ar komisiju. Paldies! Grācila. Paldies! Hols kundzei vārds lūdzu. Paldies! Šodien es runāšu Aldē un referenta Johansen kunga vietā. Viņš, diemžēl, nevar šobrīd būt šeit, jo viņš ir stāv delegācijas ietvaros devies uz Kyoto. Es gribētu pateikties par Vajo kundzei un Madurēlas kundzei par ļoti labo darbu un labo sadarbību. Johansen kungs ir apmierināts ar uh, to, kā sarunas šobrīd ir virzījušās, bet ir pāris lietu, uh, ko viņš gribēja norādīt. Es runāšu par trīs jautājumiem. Pirmkārt, nepieciešamība arī turpmāk pievērsties programmām pētniecībā un inovācijām. Mēs esam nedaudz noraizējušies par to, ka dažas grupas vēlas, lai apvēršanas 2020 ieņem tādu citu lai tur būtu cits galvenais uzdevums, un zinātnē pētniecība tad palika tā kā otrajā vietā. Es domāju, ka ir jārada jauns darba iespējas, jānodrošina ilgtermiņa izaugsmu un konkurētspēju. Mums ir jāraugās, lai ieguldījums nest arī labumu. Inovācija ir ļoti būtiska pētniecības ziņā, un to vajadzētu atspokļot arī programmā. Otrakārt, līdzdalības paplašināšana. Lai paplašinātu līdzdalību geogrāfiski, tad jāsaka, tas ir ļoti būtiski, bet mums ir jābūt piesardzīgiem, lai to paveiktu, neapskādējot šo te zinātnes izcilības principu, jo citādi mēs tikai radītu vēl vienu jaunu subsīdiju programmu ar nosaukumu apvērsnes 2020. Šī programma nav, tik, te nav runa tikai par izcilību zinātnē, bet arī par inovācijām un aktivitātēm, kas ir piesaistītas tirgumu. Gribētu dot piemēru. Bieži vien Eiropa ir uh, iesaistīta tādā līgumslēgšanas un procesā, nu, var gadīties tā, ka, piemēram, kāds projekts būtu atkarīgs no zinātnes pētījuma rezultātiem citā Eiropas Savienības dalība valstī, piemēram, Spānijā un tā tālāk, un līdz ar to te ir arī daudz dažādas problēmas. Runājot par uh, sabiedrības mērķiem, te šeit mēs saskatām iespēju šo te sesto mērķi sadalītu uz divām pusēm un radītu eh, speciāli mērķi, kas ir saistīts ar drošību. Mēs te redzam arī zināms riskus, te varētu zust eh, drošības ļoti būtiskais sociālais aspekts un eh, ilgtspējīga drošība varētu kļūt vairāk par tādu kā aizsardzības nozīmē nedefinētu drošību. Līdz ar to var gadīties, ka mazāk naudas tika tērēts tādiem svarīgiem mērķiem kā veselība, zaļais transports, uh, un tāpat arī citiem, kas visi it kā ietilp šajā drošības jautājumā. Un es domāju, ka tas varētu sagādāt problēmas. Alda grupas vārdā es gribētu lūgt, lai mēs šos jautājumus tomēr ņemtu vērā. Paldies! Grazie, la parola signor Lamberts. Paldies, Lamberts kungs. Paldies. Es runāšu par Terēzes un Marijas ziņojumiem, pieminēšu tikai dažas lietas. Gribētu. Ak jā, Kristiāna, es arī gribētu par jūsu ziņojumu runāt. Tad vēl teikt dažas li lietas. Budžets netiks būtiski palielināts, un es ceru, ka mums izdosies vienalga strādāt, bet eh, vēlreiz par to, ko jūs teicāt, Kristiāna. Uh, Mums ir jāsaprot, ka mums varbūt nebūs pietiekami daudz līdzekļu, bet uh, turpināt likt klāt uh, joms, kas jādara, tas ir neprāts. Bet man patīk, ka jūs tagad sakat nē. Godīgi sakot, tas ir jautājums, kas ir saistīts ar dalībvalstu budžetiem. Mēs nevaram vienkārši pielāgot šos nacionālos budžets, bet man ir jāsaka, ka es gribētu, lai Eiropā aizsardzības budžeti tomēr būtu. Uh, Runājot par inovācijām, es gribētu atbalstīt to, ko tikko sacīja Fiona. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars, jo Eiropa tik tiešām tiek atzīta kā tāda, kas attīstās, bet uh, varbūt šis te darbs nevienmēr atalgojas ar pēļņu. Uh, Tā kā es domāju, ka mums, mēs nedrīkstētu pilnībā aizmirst par fundamentālajām pamatzinātnēm un pievērsties tikai to piemērošanai. Mums ir vajadzīgs abi šīs puses un ir vajadzīgi instrumenti, kas labi darbotos. Runājot par MBU instrumentu, par uh, parādu jomā domātajiem mērķiem, tas viss ir ļoti labi. Bet eh, te būtu jārod arī attiecīgi, attiecīgs finansējums. Es varbūt neesmu viens no tiem, kas vēlas, lai būtu ļoti ambiciozs finansējums MVU instrumentiem. Es domāju, ka tas darbojas un tā ir tik tiešām tā vieta, kur inovācijas tiek īstenotas dzīvē. Runājot par valsts un privātajām partnerībām, es domāju, ka. Un GTI. Es domāju, ka šie te ģētēji īpaši par sevi mums nav vajadzīgi. Daudz saka, ja ir kaut, no kaut kāda mērķa jāatsakās, tad tas būtu šis te ģētēji mērķis. Bet runājot par privātajām valsts partnerībām, es daudz vairāk atbalstu to, lai mēs raudzītos, ka būtu te kaut kādas iestrādātas sviras attiecībā uz finansēšanas līdzekli, kas piespiež privātajām partnerībām piešķirt līdzekļus kaut kādiem projektiem un nevis, ja mums būtu šie te dīvainie JTI projekti. Un tāpēc es domāju, ka vajadzētu tiešām rūpīgi pārdomāt par to, kā šo jautājumu risināt. Jā, izpēta visas citas iespējas, pirms mēs uh, pārējām pie šāda risinājuma. Runājot par enerģētikas jautājumiem, es gribētu teikt, 2013. gadā mēs esam atvēlējuši divas trešdaļas no pērniecības budžeta atjaunīgām enerģijām un energoefektivitātes celšanai, bet es domāju, ka tālākajā periodā vajadzētu rīkoties līdzīgi. Nedrīkstētu nosprāst mazākus mērķus, un tas nozīmē, ka tam būtu jābūt mūsu uzmanības galvenajā, mūsu uzmanības fokusā. Kopumā mēs piekrītam lielākam budžetam, bet ja mēs nedabūsim to, ko, kas mums ir vajadzīgs, tad mums vajadzētu samazināt mērķu skaitu, nevis teikt, ka mēs ņemsim 10 vai 20 procentus no visu. Mums ir jāizlem, kas ir mūsu prioritātes, un ja tas nozīmē daļu no šī projekta likvidēt, tad tā arī darīsim. Paldies! Grācija, kolēga Matijas. Paldies, Matijas kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties mūsu kolēģiem par sadarbības gaisotni, kādā viņi ir strādājuši pie šī jautājuma. Un lielākā daļa kurus, grozījumu, kurus iesniedz grupas, ir piemērs ļoti labam darbam. Uh, Es gribētu pieminēt tikai dažus jautājumus, kas man šķiet vēl nav pilnībā atrisināti un par kuriem mums vajadzētu padziļināt debatas. Pirmkārt, vitāli svarīgi ir tas, lai mēs panāktu vienošanos par atvērtu līdzdalību. Mēs šobrīd virzamies uz pareizo pusi, bet mums vajadzētu runāt par datu jautājumu. Es esmu pārliecināta, ka mēs tik tiešām varam dot labu pienesumu šajā jautājumā no parlamenta puses, un te tik tiešām būtu jāievieš izmaiņas. Otrakārt, budžets. Budžets ir vitāli svarīgs jautājums. Mums ir jāaizsargā ierosinātais budžets, pretējā gadījumā mēs nevaram teikt, ka mēs atbalstām zinātni un inovācijas, bet tajā pašā laikā samazinām nepieciešamo finansējumu. Mums šis finansējums ir jāsaglabā un jācīnās par to. Treškārt, es piekrītu ka mums ir jāpēta jautājums saistībā ar uh, publiskajām privātajām partnerībām, piekrīt Lamberts kunga izteikumiem. Es domāju, ka mums ir jārunā par šiem jautājumiem daudz padziļinātāk. Un godīgi sakot, es nevaru balsot par šo priekšlikumu tā pašreizējā redakcijā. Es piekrītu, ka lielākā daļa pārējo ideju, ko kolēģi ir ierosinājuši, un, manuprāt, šis process ir bijis ļoti konstruktīvs un liederīgs. Uh, Bet tā kā mums nav daudz laika, tad atlikušajās minūtēs es izklāstīšu savu pēdējo argumentu. Mēs neesam runājuši, vismaz cik man zināms, par finansējumu, par šo slaveno tabulu finansēšanas apjomu. Tātad te runa par tabulām, kas ir ierosināts attiecībā uz universitātēm, pētniecības institūtiem un uh, nozari. Ēler kungs ir ierosinājis divus modeļus, kas attiecas uz pētniecību un attīstību un inovāciju, kas ir pietuvināti tirgam, tirgumu un pētījumiem, kas ir pietuvināti tirgumu. Man šajā sakrībā par ierosināto modeli ir uh, daudz šaubu. man nebūtu nekāda problēma, ja kolēģi nepiekrist manam priekšlikumam, bet es tik tiešām nevaru piekrist tam, ka attiecībā uz attiecināmām izmaksām risinājums būtu tāds, ka pret universitātēm un pētniecības centriem izturētos tāpat kā pret uh, rūpniecības um, nozars pārstāvjiem. Uh, te kaut galā ir divas dažādas lietas, te ir dažādi finanšu resursi, pilnīgi atšķirīgas darbības, kas attiecas uz. Eh, es nepiekrītu par šiem 70%, 76, varbūt, ka tas nav pareizais risinājums, bet ja mēs tā arī rīkosimies, tad universitātēm un pētniecības centriem dzīve tiks apgrūtināta. Šobrīd jau viņiem ir tā jau grūti atrast jaunas resursus un sakontaktēties ar jauniem zinātniekiem. Tas, kas notiek, tas viss ir ļoti vienkārši. Vien, tad nāktos samazināt zinātnieku algas un visu iesaistīto algas. Nu, bet diez vai tas varētu palīdzēt eh, Eiropas eh, rūpniecībā ieviest jaunus, jauninājumus. Paldies! Pirmā daļa līdz ar to ir noslēgusies, un tagad es došu vārdu kolēģiem uz divajam, divām minūtēm. Jordans Kunz, lūdzu. Paldies! Es gribētu atbildēt uz, rēģēt uz to, ko mēs šodien dzirdējām. Gribētu vēlreiz uzsvērt tos vārdus, ko es saku katru reizi, tad, kad mēs runājam par programmu apvērsnes 2020. Es domāju, ka šī programma, šai programmai būtu jānodrošina ka līdzekļi tiek eh, sadalīti vienmērīgāk nekā tas bija septītās pamatprogrammas ietvaros. Pirmajai prioritātei būtu jābūt zinātnes izcilībai, taču, ja mēs vēlamies rast sinerģijas, tad mums ir eh, jutīgi jārēģē uz dažādiem jautājumiem. Proti zinātniekiem ir jādod vienādas darba iespējas Es gribētu, lai jūs par to padomājat. Man ir divi priekšlikumi, un jūs tos varat arī izlasīt grozījumos, ko es iesniedzu. Pirmkārt, tas būtu jāatspoguļo maksājumos, kas ir paredzēts šīs programmas ietvaros. Mums būtu jānosaka tāda, paša, tāda pati cena, protams, ņemot vērā dzīves standārtu. Gogolā arī Eiropas parlamenta deputātiem maksā vienādu algu, taču nodokļu dalību valstīs atšķirs. Otrs jautājums jāņem vērā izmaksu efektivitātes kritērijas. Mums ir arī būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, izraugoties tos, kas izvērtēs uh, pretendentus. Dažkārt ir ļoti grūti piekļūt šādiem tīkliem, līdz ar to varbūt jānāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu, lai garantētu lielāku atklātību. Uh, Es atbalstu visu to, kas te izskanēja par vienkāršību, par to, ka par vienkāršošanu, par to, ka ir jāuzlabo lielu un mazu projektu daudzums, lai, ne, lai tas būtu izlīdzināts. Par pašreizējo programmu runājot, te ir runa par 50%, un šai prasībai vajadzētu palikt spēku arī turpmāk. Es domāju, ka MBU darbs ir vairāk saistīts ar uh, nozari, nevis ar universitātēm, un tāpēc mums vajadzētu viņiem atvēlēt vairāk līdzekļus. Es arī dzirdēju dažus negatīvus viedokļus par Eiropas Tehnoloģisko institūtu. Es domāju, ka mums to vajadzētu atbalstīt, jo tas ir vienīgais modelis, kas atbalsts sasaisti starp uh, izglītību, inovācijām un nozari. Paldies! Vidās Kvadras kungs, lūdzu! Liels paldies! Es gribētu runāt par vienu punktu, pa ko citi runātāji pirms manis vēl nav izteikušies. Es piekrītu Madure, Rieras Madurēls kundzei, ka piekļuve zinātnei šobrīd prasa ārkārtīgi smagu darbu. Ja mēs runājam par dalīšanos ar informāciju, tik, tik tiešām ir tā, ka mēs varēsim ātrāk sasniegt rezultātus, ja informācija tiks izplatīta. Tādējādi mēs varēsim radīt jaunas idejas, daudz ko atklāt no jauna, bet Taisnība ir arī tas, ka zinātnieki tiesības kādā mērā ir jāaizsargā, ir jāaizsargā viņu darba pūliņi, viņiem ir jāgūst atzinība par savu darbu. Tā kā es nedomāju, ka mums ir jāsaka, ka viss vajadzētu publiskot. Nē, mēs sakam, ka zinātnes rezultāti, tāpat mēs arī nesakam, ka zinātnes rezultāti būtu jāatklāja tikai kaut kādai noteiktai sabiedrības daļai. Līdz ar to ir jāatrod šeit parastais, lī, par, pareizais līdzsvars. Multidisciplinārā piekļuva pieeja no vienas puses ir labs risinājums. Šķiet, ka bieži vien tieši šādā veidā tiek uh, nonāks pie atklājumiem. Tāpat arī ļoti būtiski ir atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus. Uh, Ja mēs paraugamies uz Eiropas parlamentu tiesībām, runājot par deleģētajiem aktiem, ir svarīgi, lai šie akti tiktu ievērot, lai mēs neatteiktos no šīm tiesībām, visbeidzot par aizsardzību runājot. Daudz, kas notiek, ir uh, inovācijas, kas uh, ir, kur saknes meklējums tieši aizsardzības jomā, aizsardzības nozarē, bet uh, jebkurā gadījumā jāpaturprātā, ka ir nepieciešams rast līdzsvaru un jāpievērš īpašu uzmanību šim sektoram. Paldies! Tukālas, prego! Paldies, tagad Tukālas konzervēt. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους που μίλησαν πριν. Es arī vēlētos pateikties eh, kolēģiem, kas eh, izteicās pirms manis. Uzskatu, ka šādā veida debatēs, tad, kad mēs runājam par vispārī, runājam vispārīgi, vajadzētu īpaši uzsvērt eh, divas vai trīs lietas. Pirmām kārtām vajadzētu domāt par finansējuma nozīmīgumu. Es varu iedomāties, ka apkārt jau klīst baumas par apvārsnī 2020 20, par to, ka tas ir veidots ļoti ambiciozā veidā. Līdz ar to mēs iespējams neiegūsim to, ko vēlējāmies. Optimisms beigās vairs nemaz nebūs tik optimistisks. Mēs neiegūsim to, kas Eiropai vajadzīgs, proti izaugsmi, kas ir balstīta uz zināšanām. Atcerēsimies par strīdiem, kas notika Afi Amerikas Savienotajās valstīs priekšvēlēšana kampaņas laikā. Tad eh, tika runāts par 20 miljardu samazinājumu um, budžetā, kas ir um, paredzēts zināšanām un izaugsmēji. Ņemot vērā pašreizējās debates, var just, ka ik viens ir uh, mazliet aizkaitināts. Madurēlas kundze un arī pārējie referenti ir panākuši vienošanās, kura ir paredzēts uh, nodrošināt uh, rezultātus tāpat arī domāt par to, lai šie rezultāti sasniegtu sabiedrību. Galu galā pilsoņiem arī ir jāzina, kur nonāks šie ieguldītie resursi. Tieši tāpēc man patīk šis ziņojums. Vēl kas tīļo kundzei vārds. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos atkārtot apsveikumus, kas eh, tika izteikti referentiem. Viņi patiešām tos ir pelnījuši. Šķiet, ka Karvaļo kundze jau pieminēja to, ko tūlīt minēšu. Ņemot vērā apstākļus, kādā tika panāk, kādos tika panākta vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu, kā jau jūs zināsiet, ir paredzēta padomas tikšanās, kur mēs mēģināsim panākt vienošanos. 27. ir paredzēts balsojums ITRE komitejā. Šķiet, ka pēc eh, Strasbūras plenāras sesijas Van Rompējs izvirzīs eh, pirmo priekšlikumu padomas vārdā. Tas nozīmē, ka mēs jau tagad varam rēķināties ar eh, to, kas notiks. Ja e, padome izniegs priekšlikumu um, e, 10 pr procentu, par, par 10% samazinājumu, tad noteikti, ka varēs ar to sadzīvot. Bet ja šis uh, samazinājums būs lielāks, tad mums nekas cits neatliks, kā domāt par prioritāšu izvirzīšanu. Tas ir ļoti niezīmīgi, tieši tāpēc es vēlētos aicināt referentus ņemt vērā, ka pēc Strasbūras plenāra sesijas ir paredzēta Tirkijas nedēļa Un tas nozīmē, ka būs pienācis jau gandrīz novembris. Mums vajadzētu domāt par to, lai šīs debatas ir patiešām tādas saprātīgas, un šīs debatas notiek jau pavisam drīz pēc Strasbūras plenārsēdes. Atcerēsimies, ka Van Rompējs būs tas, kas izvirzīs šo priekšlikumu. Paldies, Van Nistāroja kungam vārds. Paldies, priekšādētāji. Man būtu četri komentāri. Pirmkārtām, nevajadzētu mums šo aizsardzību nodrošināt jau uzreiz. Paskatīsimies uz 2012. gadu. Visi šie konti, kas bija paredzēti slimības aprūpas pētījumiem un tā tālāk. 2013. gadā arī eh, ir paredzēts panākt vienošanos. Nevar veidot programmas, kuras, kurām pēc tam nevarēs atrast finansējumu. Nesamaksāt rēķini gal galā ir jāsamaksā. Ja mums neizdosies to sekt no paredzētā budžeta, tad iespējams mums nāksies 2012. Uh, gada papildinājumus izmantot. Un pēc tam 2013. gadā tas viss uh, pieņems vēl lielākus apmērus. Mēs galu galā vēlamies panākt izcilību. Referenti visi izteicās vienprātīgi. Uzskatu, ka tas būtu augstu jānovērtē. Mums ir jānodrošina, lai eh, struktūra fondi varētu tikt izmantoti. Mums ir jāsāk kohēzija, mums galu galā ir šie struktūra fondi, mums ir apvārsnes 2020, Vajadzētu paredzēt, lai šie līdzekļi tiek apvienoti un izmantoti vienotiem mērķiem. Jādomā arī par demokrātijas pārmaiņām. Tas ir mm, paredzēts mm, jau trešajā kompromisā. Vēlētos atgādināt, ka ir paredzētas jau dažādas programmas veselības aprūpei un uh, veselīgākām vecumdienām, nedrīkstētu par to visu aizmirst. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt eh, budžeta paredzēšanu šiem mērķiem. Priekšādātāji nav ieslēgts mikrofons. Jā, ja, no tondu. Paldies priekšādātāji. Es dzirdēju visu to, kas tika teikt līdz šim, un varu tikai piekrist teiktajiem, paužot eh, nu, tās bažas, kas radušās mums visiem, jo gadu gaitā esam lēsuši ka pētniecībai veltītie līdzekļi nav bijuši pietiekami, un tagad šodien uzdodam jautājumu, kas tad gal galā paliks vēl pāri pēc tam, kad būs norisināšās sarunas par budžetu. Gribu atgādināt, ka ir viena joma, kas ir ārkārtīgi svarīga, un tā ir veselības pētniecības joma. Par to vēl līdz šim nav plaši ticis runāts, bet tā ir tēma, kas ir ļoti svarīga mūsu pilsoņiem. Un tāpēc nepieciešama pētniecība tieši veselības aprūpas jautājumā. Tas ir arī kaut kas tāds, ko varētu sabiedrība ļoti labvēlīgi uztvert. Es tagad detalizēti neiedziļināšos visā, kas saistīts ar šo veselības aprūpas pētniecības jomu, bet es domāju, ka pilnīgi viennozīmīgi nepieciešams, un te runāju par Madurelas eh, ziņojumu, Karvaļjauku un ziņojumu, atsau, atcerēties, cik ļoti svarīgi nodrošināt sadarbību, koordināciju, uzraudzību, tāpat laikā arī brīdināšanas sistēmas, pie, nodrošināt labāku identifikāciju dažādu veidu slimību, mutāciju veidiem. Ar to sastopamies veselības aprūpas jomā šobrīd. Un tāpēc nepieciešams centieni, centieni pastāvīgi centieni šo situāciju uzlabot. Un Eh, kas attiecas uz pārdisciplināriem jautājumiem, nu tad jāsaka, te, protams, iesaistās visi matemātika, fizika un tā tālāk. Visas šīs disciplīnas ir ļoti svarīgas un eh, tām savā starpā jābūt koordinētām. Gribu arī atgadināt tāpat arī eh, investīcijas attiecībā uz patentiem, kas, piemēram, attiec uz dažādu veidu tehnoloģijām. Ir jāpārliecinās, ka šai jomā. Jo neizdarām tā, ka visa šī pētniecība un pasākuma norisinās tikai Āzijā vai ASV un nevis šeit, tāpēc, ka, lūk, šeit savukārt netiek nodrošināta patentu aizsardzība. Tas būtu ārkārtīgi bīstam Eiropas Savienības nākotnē kopumā. Grāce Gutieres Kortīnes. Paldies, Gutieres kundze. Es vēlētos pateikties visiem referentiem par veidu, kā viņi ir strādājuši. Viņi ir patiešām centušies panākt tādu vienotu variantu. Viņi šeit nav mēģinājuši apvienot pilnīgi atšķirīgus viedokļus, bet gan mēģinājuši šos viedokļus satuvināt. Es patiešām vēlētos visiem sirsnīgi pateikties. Taču es vēlētos vēl pieminēt eh, vairākus punktus, kas, manuprāt, netika pietiekami labi izskaidroti. Protams, kultūra ir ļoti svarīga, taču Eiropā iespējams mums ir vajadzīgi arī jauni uzņēmumu modeļi, un šeit es domāju visu to, kas ir saistīts ar novatoriskumu. Eiropai gluži vienkārši ir jāmainās. Mums vajadzētu pārmainīt vadības modeļus, Vēlētos uzdot divus jautājumus. Kas notiks ar mazajiem projektiem? Mēs vienmēr domājam par lielajiem projektiem - 5 miljonu, 9 miljonu eiro, taču mazie projekti nevienmēr tiek ņemti vērā. Un nākamais ir izcilības jautājums tiek runāts par pētniecības decentralizēšanu, tiek veikti dažādi publiskie iepirkumi, Un bieži vien tur ir runa par projektiem, kur vispār nav iesaistīti pētnieki, kur nav nekādas runas par izcilību. Ja mēs eh, turpināsim visu decentralizēt, tad kādā veidā mēs nodrošināsim izcilību? Vēl vēlētos uzdot kādu jautājumu par sinerģiju. Nesaskata šeit sinerģiju starp struktūra fondiem un pārējiem eh, līdzekļiem. Kā tad tiek šeit viss plānots. Lielas paldies, eh, Prodīkungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos īstenībā atgādināt tikai par vienu budžeta aspektu. Priekšlikumos uh, tika apvienots ITER, Galileo un GSM sistēmas. Ja ir runa par valsts finansējumu, tad, protams, tas viss izklausās labi. Taču ITER ir eh, programma, kurai ir uzstādīts pētniecības mērķis, taču jau ir skaidrs, ka rezultāti netiks sasniegti drīzā laikā. Neskatoties uz to, šo projektu nolēma turpināt. Galileo un GMS ir atšķirīgi projekti, un eh, to vadība Eiropas līmenī arī ir atšķirīga. Tieši tāpēc tos vajadzētu pēc iespējas ātrāk papildināt, vajadzētu īstenot Eiropas politiku. Tieši tāpēc budžetu nevajadzētu atstāt tikai valstu ziņā, pilnībā valstu ziņā. Pirmām kārtām vajadzētu nodrošināt atbalstu no kopienas eh, līdzekļiem. Kelīkungam vārds. Paldies! Debates līdz šim man likās ļoti interesantas, tika izteiktas ļoti gudras domas, kurām varu tikai un vienīgi piekrist. Es domāju, ka svarīgākais ir tas, ka mums ir šis uzstādītais mēķis līdz 2020. gadam nodrošināt 3% no IKP ar pētniecību un novatoriskumu. Mums vajadzētu to nodrošināt ar apvārsni 2020, vajadzētu runāt īsnībā par 100 miljārdiem eiro, mm, balstoties uz to, ka jo vairāk mums ir, jo vairāk mēs mm, gribam dabūt. Ja mēs visu tikai samazināsim, tad tas viss arī tiks samazināts un viss ies uz leju. Pētniecību un novatoriskumu nevar nodalīt kā kultūru vai zilsainiecību vai citas jomas. Mana kolēģe Grostits kundze runāja par ļoti svarīgu lietu par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Ja pētniecība noved pie, un šeit es piekrītu Holas kundzei, pie novatoriskuma, ja tas noved pie ražojumiem, pie darba vietām un izaugsmes, ja tas ļauj mums sasniegt šos 2020. Eh, gada mēķus, tad uz to mums arī vajadzētu likt uzsveru. Uh, Mēs nedrīkstētu pieļaut situāciju, kur pastāv pētniecības institūti kaut kur Eiropā, un visi kaut kur mēģina mm, domāt, kas galvas, kur gan rast finansējumu šiem projektiem, tā lai šie pētījumi varētu turpināties. Tad idejas ir ļoti jaukas, bet uzsvars ir jāmaina. Mēs vēlamies tādu pētniecību, kas noved pie novatoriskuma, kas noved pie darba vietām. Uh, Un tad pēc tam mēs varēsim atgriezties pie citiem ideāliem un tādiem idealizētiem mērķiem. Lielas paldies! Lielas paldies, Helmerkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es arī sekoju līdz šīm debatēm ar lielu interesi. Uzskatu, ka uh, mani vēlētāji Lielbritānijas vidienē būs ļoti apmierināti dzirdēt, ka šeit ir paredzēta uh, ātra pētniecība un tāds kā virpuļu kāpnes uz izcilību, bet īstenībā man vairāk uztrauc budžeti, nacionālie budžeti, eh, kas ir paredzēti labklājības veicināšanai un veselības aprūpei. Tie tagad tiek apgriezt ar vien vairāk, un mēs šeit sēžam pie galda un domājam, kā palielināt finansējumu šādai programmai. Mēs šeit runājam par ļoti lielu finansējumu apmēru, taču šis, šī summa tiks sadalīta pa vairākiem gadiem, tiks sadalīta pa vairākām kategorijām, pa 27, 28 valstīm, starp dažādām institūcijām un projektiem šajās dalība valstīs. Un kā parasti šādos Eiropas projektos ļoti, liels finansē, ļoti liela finansējuma daļa uh, aizies administratīvajam slogam, dažādām pārbaudēm un tā tālāk. Es gribētu uzdot jautājumu, vai eh, šāda veida Eiropas līmeņa programmas patiešām dod eh, pievienoto vērtību, vai nebūtu labāk, ja šādas programmas nevadītu nevis centralizēt no Eiropas, bet gan tieši no dalību valsts. Es domāju, ka 2020. gada programmas galvenais mērķis nav pētniecība un novatorisks, bet gan drīzāk šeit ir runa par uh, nozīmes piešķiršanu un tēl, tēls podrināšanu Eiropas Savienībai. Lielas paldies! Nākamā runātāja. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies arī visiem referentiem. Tāpat kā mm, visi kolēģi, kas atbalstīja manus grozījumus, es vēlētos likt uzsvaru uz trīs punktiem. Pirmām kārtām pētniecības un uzņēmējdarbības vīdes sasaistīšana var notikt tikai tad, ja ir finansējums. Tas izdodas tikai šādā situācijā. Tagad eh, apvārsnes 2020 dod ļoti labu pamatu šīs saiknes nodrošināšanai. Šajos grozījumos esam iekļāvuši novatoriskumu tādos apgabalos kā kalni un arī jūras reģioni. Bieži vien mēs nedomājam par, nepadomājam par šīm visām iespējām, kas pastāv šādos reģionos, kā mēs varētu uzlabot eh, šeit cilvēku dzīvi. Trešais - medicīna. Šeit es domāju par vecāku gada gājuma cilvēkiem un par ķirurģisko operāciju skaita pieaugumu, varētu izmantot eh, novatoriskus risinājumus attālinātajai ārstēšanai. Es eh, patiešām pateikšos visiem, kas atbalstīšos mans grozījumus. Paldies, Tikā kundze! Liels paldies! Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos eh, apsveikt referentus. Viņu Kopdarbs bija patiešām ļoti veiksmīgs un arī darba rezultāti ir labi. Mums ir jādomā par procedūru vienkāršošanu. Apvārsnes 2020 ir tāda vienkāršojoša stratēģija zinātnē, un tas ir ļoti būtiski. Es apsveicu arī to, ka tiek atbalstīti projekti demogrāfijas, uh, Mm, pārmaiņu jomā, veselības aprāp, aprūpas jomā un tā tālāk. Și anume, am cerut să se acorde. Tāpēc es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz eh, maniem grozījumiem. Esmu centusies piešķirt vairāk redzamības eksperimentāliem un pilotprojektiem, jo īpaši Šeit ir runa par eh, primāro lauksaimniecības ražošanu. Tādējādi šeit ir runa par tādām teritorijām, kas varētu uh, gūt visu, simtprocentīgi visu izmaksu atmaksāšanu. Uzskatu, ka tā summa, kas tiek maksāta par vienu stundu darba, uh, Mm, tai būtu jābūt vienādai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mums ir jādomā arī par lietišķo pētniecību, mums ir jādomā par privātā sektora un rūpniecības sektora iesaistīšanu. Šādā veidā mēs nodrošināsim, ka pētījumi nepaliek uh, kaut kur biroja plauktā, ka īsnībā viņi nokļūst tirgu un kļūst pieejami arī patērētājiem. Tieši šādā veidā arī mēs varēsim radīt jaunas darba vietas. Pēdējais, ko es vēlējos pieminēt, ir uh, Eiropas Savienības eh, reindustrializācija. Mums būtu jānodrošina, lai pastāv tie, tieša saikne starp eh, pētniecību, novatoriskumu un Eiropas Savienības industrializāciju. Uh, Šādā veidā Eiropas Savienībai būs iespēja konkurēt pasaules tirgu. Tikai šādā veidā mēs varēsim saglabāt darba vietas Eiropas Savienībā. Paldies, Merkīs kundzei vārds. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Es vēlētos pateikties jums par uh, jūsu teikto. Uzskatu, ka ir ļoti labi apspriesties par to, kas, mūsuprāt, ir svarīgi. Bieži vien dzirdu par to, ka ir jāsaliek prioritātes. Protams, es varu ar to identificēties, taču pavisam drīz jau būs balsošanas datums, un līdz šim datumam mums vajadzētu panākt vienošanos. Taču tagad mēs atkal uzskaitām savas personiskās uh, Mm, preferences, un īsnībā es neredzu, kā mēs varēsim šeit vienoties. Tiek uh, runāts īsnībā par budžeta samazināšanu uz pusi, mm, tāpēc uh, es šeit īsti neredzu iespēju gūt finansējumu visām mūsu vēlmēm. Uh, Kolēģi, mums vajadzētu izteikties ļoti konkrēti. Mums vajadzētu izstrādāt konkrētus mērķus budžetam. Savādāk es nezinu, kā mēs varēsim vienoties ar padomi. Pēdējais komentārs. Man ir radies iespējas, ka mēs visu laiku runājam par pētniecību, taču šeit ir runa par pētniecību un novatoriskumu. Mums vajadzētu domāt par to, lai šie pētījumi galu galā novestu pie novatoriskuma. Mums vajadzētu apkopot visu to, kas mums eh, jau ir Eiropas Savienībā. Visas šīs publiskās privātās partnerības un tā tālāk. Nevajadzētu šeit eh, vērsties uz fragmentāciju, visu vajadzētu konsolidēt un apvienot. Jodī, prego. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšādātājs kundze. Nu, pāris vārdos par šo lieliem projektiem - ITER, Galileo, GMS un tā tālāk. Ja pareizi saprotu Prodī teikto, tad šķiet tiek nodalīts tas, šīs programmas no šīs, progr no, no šīs pašreizējā ietvara, un tad tās varētu tikt pakļauts valdībām. Bet tas, neno, bet tas nebūtu tā, ka mēs atsakāmies no kompienas, kopienas metodas un ejam prom no šīs pieejas, ko izvēlamies. Ja mēs nodosim šos projektus valdību ziņā, tad mēs pilnīgi neko neatrisināsim. Gal galā tie ir pasaules mēroga projekti. Bet kā tad gal galā būs Eiropas, kāds būs Eiropas tās un reputācija, ja mēs nevarēsim tos Eiropas mērogā atrisināt? Tālāk par pašreizējiem tēmām. Es biju referents, kas strādā pie pārskatīšanas jautājumiem. Mums bija 21 miljārds. Uh, uz pieciem gadiem, tagad paliek vēl nedaudz no šīs summas, un ar grozījumiem te ir eh, šie, šī līdzekļa jāspēj izmantot. Par, horiz, par apvārsnes 2020 runājot, runājam par pētniecības paturēšanu Eiropā. Te par to vairs sīkāk nerunāšu. Bet sarunas turpinās arī par finanšu plānu. Un šai kontekstā man patīk ideja ļaujiet to jums sniegt priekšā, kad tiek iekļauts pārskatīšanas punkts. Nu, iedomājieties, lūk, piemēram, sarunas par pieciem miljārdiem ar dalību valstīm šobrīd varētu būt ļoti sarežģīts eh, sarunās. Un es nevēlos, lai notiku kāda strīdiņa lūk starp lauksaimniecību ar Lielbritāniju un tā tālāk. Varbūt, ka varam pārlikt uz gadu pār šīs sarunas pēc tam, kad lūk būs, piemēram, noslēgušās vēlēšanas Vācijā. Es domāju, ka pašreizajā situācija nav labvēlīga šādām sarunām. Jāļauj dalībvalstīm nedaudz atvilkt telpa, ļaut iedarboties šim stabilitātes mehānismam, un tad 14., 15. un 16. gadā pēc tam, kad būs atkal jauns parlaments un komisija, no jauna ķerties atkal pie šiem jautājumiem klāt, pie budžeta jautājumiem, un tāpēc mums vajadzētu šeit iekļaut pārskatīšanas klauzulu. Un pēdējais punkts šīs trīs prioritātes zinātnes e, izcilība ir svarīga, bet arī nozarei jābūt ir e, zināmai primārajam akcentam, un domāju, ka tas šobrīd netiek nodrošināts komisijas priekšlikumā. Un domāju, ka vairāk tomēr jādod priekšroka nozarei un nevis sociālajiem jautājumiem. Paldies tālāk nākamais e, kolēģis. Priekšādātāji. Darbs, kas ticis veikts, ļauj mums visiem saprast, ka, protams, ikvienam ir sava vēsts sakām, bet tāpat laikā saprotam, ka pētniecības jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs kopumā. Un tad, kad esam to sapratuši, tad jāatceras, ka jāpiešķir atbilstīgi budžeta līdzekļi. Es domāju, ka nevaram likt pretim vienu sabiedrības daļu pret citu. Uh, vai, nu, piemēram, lūk, tikai pēkšņi veselības sektors un tā tālāk. Tas nebūs labi, jo tas nozīmē, ka sabiedrība tiks sašķelta fragmentos. Mums vienkārši ir jāspēj atkal nodrošināt sabiedrības līdzdarbību. Protams, jūs redzat, kā tas pagātnē ir noticis, tagad trūkst pētniecības Mēs varam, protams, arī skatīties uz rezultātiem, ko panākam ar savu darbu. Un Nedomāju, ka mums te vajadzētu tagad stāties vienam pret otru, bet gluži otrādi saliedēt rindas, jo atcerēsimies par Ķīnu, kas šobrīd mūs apsteidz, tāpat arī Japāna to dara. vislabākā, vislabākā aizsardzība ir uzbrukums. Mums ir jāvirzās uz priekšu, jāinvestē ar vien vairāk pētniecībā. Nepieciešams apsteigt pretiniekus un kļūt daudz spēcīgākiem, un tāpat laikā tā vietā, ko daram mēs, mēs vienkārši atpaliekam visā šajā kopējā procesā redzam, ka pārējie kaut kur pazūd mums priekšgalā aiz stūra, un tāpat laikā pieņemam lēmumu tērēt vēl mazāk pētniecībai. Tā ir mūsu reālā problēma. Runājam par finansējumu pētniecībai. Ir vienkārši apbrīnojami, ka mēs varam maksāt milzu algas, piemēram, futbola spēlētēm, bet nevaram atrast pusmiljonu, lai maksātu zinātniekiem un pētniekiem. Uh, Kaut gan tie ir Eiropas nākotnē daudz nozīmāk, nozīmīgāk nekā kaut kāda futbola spēlētāja. Mums ir nepieciešams ilgtermiņa investīcijas, nepietiek investēt tikai īstermiņa pērniecības projektos. Un visbeidzot, ko vēl gribēju teikt, mums ir jāspēlē visiem vienā komandā, visiem kopā. Nevar te būt kaut kāda atsevišķa individuāla čempiona, kas, bet mums ir visiem jādarbojas eh, kopā. Paldies, nākamais runātājs. Ēlerkungs. Es gribētu sniegt divas konkrētas atbildes. Viens bija par uh, zaļo jautājums, un otrs Aldi jautājums par Lamberts kungs par drošību. Es domāju, ka tā ir tautas partijas nostāja, ka mēs, uh, kā mēs rīkojamies attiecībā uz aizsardzību, mēs ar Aldi un citu tautas partijas grupu un citām grupām uh, lēmām, kā šajā programmā iekļaut to, ko mēs esam izstrādājuši par aizsardzību. Tātad te ir runa par civilējām un militārajām misijām, jo te ir ļoti svarīgi punkti par Eiropas politiku. Otrakārt, es gribētu atgriezties pie tā, ko Helmar kungs teica, vai to labāk izdarīt nacionālajā līmenī vai Eiropas līmenī. Nu, iedomājieties, Rolls Royce, uh, Britu rūpniecības politikas uh, viens no smagsvariem. Lielāko daļu pētniecību veids Vācijā. Viņa vairs nav Britu kompānija, viņa ir Eiropas mēroga kompānija. Un, ja mēs runājam par pētniecību, tad viņa ir globāla mēroga kompānija. Un es domāju, ka būtu nepareizi uzskatīt, ka ir zināms līdzsvars starp nacionālo politiku un Eiropas politiku. Ja mēs runājam par pētniecību, tad mums ir Eiropa mums varbūt nav programmas ekvivalents, bet nu, praktiskā viedokļa runājot, šeit Eiropa veids pētījumus nevis um, atsevišķas valsts vai nacionālās um, atsevišķu valstu universitātes. Tā kā no man viedokļa mēs izmisīgi cenšamies panākt izaugsmi un šajā programmā ir jāiekļauj ļoti būtisks izaugsmas aspekts, un ja mēs neinvestēsim pētniecībā, inovācijās, attīstībā, tad mēs atpaliksim. Tas ir tik vienkārši. Un ja būs Eiropas nacionāla mēroga diskusija, tad ir jāsaka, tā ir tāda sev vērsta diskusija, kas neatspogļo to, kas notiek pasaules līmenī. Ja mēs vēlamies pieturēties pie sava sociālā modeļa, pie savas dzīves kvalitātes, tad ir jāiegulda pētniecībā, jo ja pretējā gadījumā mēs atpaliksim, mēs vairs nevarēsim konkurēt. Tas ir tas lūkums, un es domāju, ka mums ir kopīgiem spēkiem jācīnās par šo budžetu, jo ja mēs to nedarīsim, tad mēs runājam tikai par Eiropas iekšējām lietām, bet vairs nebūsim vienlīdzīgā līmenī globālajā tirgu. Paldies! Pella komisione! Un tagad komisijas vārdā došu vārdu pārstāvim. Lūdzu, paldies! Paldies priekšsādātāji! ar prieku dzirdēju, runājam kolēģus, jo jūtu, ka šeit tāda pamazām mm, veidojošamies konverģence. Un tas, protams, ir svarīgi, lai parlaments būtu vienots, diskusijas nebūs vieglas pēc tam par budžetu. Mēs zinām, kādām problēmām sastapāmies, 2000, sastapāmies ar maksājumu saistībām un tālāk. Zinām visi, kādi ir riski. Un runājot par apvārsnes 2020, nu, jā, protams, šeit runājam par izaugsmu un jaunām darbvietām. Esam veikuši ietekmes novērtējumu. Esam lēsuši, ka 0,9% no IKP varētu tikt radīti 2030. gadā, tātad tieši šīs programmas rezultātā. Redzama konverģenci arī šeit eh, attiecībā uz um, atklātu pieeju. Te paldies Madurēlas kundzei. Tāpat, jā, protams, vēl jāapspriež jautājums par datiem, tad, kas attiec uz izmēģinājumu projektiem, ir jāspēj izvērst, izvērtēt konsekvences, tāpat arī IPR komerci intereses, kas jāaizsargā, kas attiec uz cilmšūnām. Šūnām Esam priecīgi, esam pateicīgi, ka esat visi atbalstījuši šo jautājumu, eh, respektīvi nepieciešams saglabāt status quo. Paplašināt līdzdalība. Jūs jau zināt, ka komisija vēlas pārvarēt šo plaisu un novatorismu jomā Eiropā. Esam uzsākuši jaunu izmēģinājumu projektu, un kā Karvaljo kundze teica, uh, Mums nepieciešams piedāvāt virkni dažādu instrumentu dažādām valstīm, kas ļautu tām panākt pārējās šai ziņā. Tāpat arī dzirdējām, ka līdzekļu iezīmēšana ir nozīmīga. Ir ļoti daudz svarīgu prioritāšu attiecībā uz enerģētiku runājot. Mēs jau zinām visu par šiem set plāniem. Veselība ir jau visabiedrībai visai ļoti svarīgs jautājums, kā jūs teicāt, jo šorīt vien paziņoja, šorīt tik paziņot par Nobel, no, jā, informāciju par Nobel prēmiju piešķiršanu medicīnas jomā, un tas visiem bija ļoti interesanti. Gribam pateikties arī Ēlēr kungam par to, ka viņš tik daudz uzmanības pievērsis, pa, ka viņš pievērsies tam, lai programma apārsnes būtu pēc iespējas, ar pēc iespējas plašāku līdzdalību. Ir nepieciešama atbilstīga elastība iekļauto instrumentu izmantošanā, jo mums nepieciešams ar šiem instrumentiem apkalpot ļoti dažādus gala saņēmējus, dažādas aspektus, struktūras. Jūs visi minējāt MVU, jūs teicāt, lūk, tiem jāpievērš vairāk uzmanības, jā, un tieši tāpēc mēs piedāvājam jaunus pasākums, jaunus mērus. Tāpat jāņem vērā dažādu atšķirīgu apjomu projekti, gan mazāki, gan lielāki, arī tāpēc vajadzīga elastība, kas attiecas uz valsts un par privāto partnerību, šķiet šis ir tāds pretrunīgāks jautājums. Šeit mums ļoti uzmanīgi jāizvērtē jau panāktais. Un tikai pamatojoties uz atbilstīgu ietekmes novērtējumu, mēs varēsim ierosināt kaut kāda veida atjaunošanas pasākums šāda veida partnerībām. Par vienkāršošanu runājot, Elēt kungs pie tā strādā eh, ļoti parīgi. Mēs esam arī ierošinājuši vairākus aspektus šai ziņā, nu, piemēram, samazinot grantu piešķiršanas laiku. Tāpat arī uzskatām, ka ir citi pasākumi, līdzīgi kā tos ierosina revīzijas palāta. Revizijas palāta uzskata, ka izmaksu ietaupīšanas izvērtējums arī palīdzētu izvairīties no kļūdām, un prasībām no līdzekļu saņēmējiem, arī grāmatvedība būtu daudz vienkāršāka un varētu izvarīties no virknes trūkumiem, kas pastāv pašreizējā modelī. Un tādā veidā varētu tikt pātrināts viss šis piešķi, uh, līdzekļu piešķiršanas prongs. Ļoti svarīgi, lai apvārsnes 2020 būtu daudz atvērtāks jauniem dalībniekiem un lai to neuzskatītu par tādu kā slēgtu klubiņu. Nu, vēl pāris lietas, ko gribēju minēt. Ilgtermiņa pārskats, par kur runāja Dīkungs. Katrai programmai ir iekļauts vidusposma pārskats. Un šajā gadījumā tas, protams, būs ārkārtīgi svarīgi arī attiecībā uz apvārsnes 2020, jo, protams, ka situācija var mainīties, un mums ir jāpārliecinās, ka šī programma joprojām ir pievilcīga. Un varbūt var arī īstenot kādus kreatīvus pasākumus šai ziņā. Paldies, priekšsēdētāji. Grazie, čare kolēgu Dīke, dojo dirna kauza. Pikola, pikola. Es redzu, ka Odīkungs vēlas kaut ko precizēt. Vēl došu pavisam uz mazu brīsniņu. Šķiet, es nepareizi izteicos. Es biju referents pie pārskatīšanas jautājuma, bet es vienkārši tajā brīdī, kad teicu, vaicāju, vai drīkst kaut ko šeit mainīt, vai var mainīt, man teica, ka tas nesot iespējams. Un tāpēc es ierosinu arī finanšu plāna pārskatīšanu tajā brīdī, kad valstis būs atkopšās mazliet no krīzes, jo, piemēram, šobrīd 5 miljārdi sākotnēji būs problemātiski, bet varbūt līdz 2016. gaidam valstīm var ļaut sakārtot savus finanses un budžetus un pēc tam par to runāt. Un tādā veidā mēs varēsim vienoties par Eiropas budžetu. Un no 2016. gada lūk atkal runāt par šiem 5 miljārdiem. Tā nav pārskatīšana kā tāda. Es pat strādāju pie pārskatīšanas ziņojuma. Ļoti labi zinu, cik grūti bija darbs pie tā. Paldies, saka priekšsēdētāja. Paldies, Udīkungs. Adurās kundze, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja. Iesākumā gribu teikt paldies kolēģiem un arī komisijas pārstāvjiem par viņu izteiktajiem komentāriem tāpat arī par novērojumiem, kas tika izteikti. Kā jau jūs varat saprast, es tos visus ļoti šeit uzmanīgi piezīmējusi. Katras debatas, kas norisinās, ar vienu ļauj mums virzīties uz priekšu. Es domāju, kas izkristalizējies šajā gadījumā ir tas, ka pastāv joprojām vairāki punkti, kas nav atrisināti. Esmu nu pierakstījis sešus šādus punktus. Un te katrā ziņā virzības priekš notiek tik un tā ārkārtīgi svarīgi, lai mums ir spēcīga parlamenta nostāja. Nu, tagad tikai vēlos vēl norādīt uz pāris jautājumiem. Runājām par līdzsvarotību programmā. Karvaljo kundze ļoti skaidri izteicās, un es pilnībā piekrītu viņai, ka mēs šķiet panākam šobrīd tādu programmu, kas būs labi izstrādāta, ambicioza, uh, un kalpos mūsu mērķiem, respektīvi vēl, mūsu vēlmē padarīt Eiropu par konkurētspējīgu un radīt jaunas darba vietas. Lai mēs būtu konkurētspējīgi, pētniecības un izstrādes sistēmai jāspēj stāties pretim visiem tiem izaicinājumiem, kas pastāv sabiedrībā. Un, lai būtu konkurētspējīgi, mums savukārt pētniecībā un novatorismā ir jodošana īpaši augstas spējas. Ja mums ir vajadzīgi pētniecības institūti, uh, Mums ir vajadzīgas universitātes, tam jābūt konkurētspējīgām, un to varam panākt, palīdzot viņam finansēt pētniecību, uzlabot infrastruktūras apmācību, padziļinot izcilības centru veidošanos, meklējot arī sociālo atbalstu un tā tālāk. Un visi šie atsevišķie jautājumi var nodrošināt sistēmas spē, spēku kopumā. Tāpat jāuzlabo tehnoloģijas, kas varētu inovāciju padarīt daudz vienkāršāku. Nepieciešams uzlabot arī finans, privātā finansējuma situāciju. Ierosinam šeit vairākus instrumentus finansējumam un arī nākam klajā ar virkni novatoriskiem pasākumiem attiecībā uz MVU. No grozījumiem skaidri un gaiši izriet esmu tos jau pieņemus un tos iekļāvus kompromisu grozījumos, kolēģi, jādomā, man piekritīs, ka esam nobežījušies par visiem šiem jautājumiem, tie visi mums svarīgi un meklējam šeit līdzsvaru jo esam pārliecināti, ka tas ārkārtīgi svarīgi. Protams, ka galvenā mūsu rūpa šobrīd ir budžets, un to jau jūs dzirdējāt arī debatēs. Bet tur viena lieta, ko gribu pateikt pavisam skaidri, mūsu priekšlikums ir mūsu priekšlikums, un mēs cīnīsimies par to līdz pēdējiem. Jo mums ir argumenti, ar ko to aizstāvēt, mums ir skaitļi, mēs redzam, kāda informācija nāk no septītās pamatprogrammas un tā tālāk. ir izstrādāts tāpat arī prognozes nākotnē, tieši kā kolēģis norādīja, mēs ļoti labi zinām, kas notiek arī tajās valstīs, ar ko mēs sacenšamies. Ķīnā, Korejā šobrīd ir milzīgas investīcijas pētniecībā, un tāpēc tas nav ne kaut kāds no zila gaisa pagrābts skaitlis vai ideja. Ļoti priecājos, ka mums šī sanāksme bija iespējama, ka esam runājuši par visiem šiem jautājumiem vēlreiz. Un ja situācija nebūs mums labvēlīga, tad mēs nevēlamies apdraudēt excel, e, izcelību, nē, mums vienkārši tad jāpārdomā prioritātes. Pāris konkrēti jautājumi tika uzdot arī man, man, tieši man. Un vēlos tad šobrīd uz tiem atbildēt. Bet vispirms pāris komentāru priekšādātāji. Tik runāts par aizsardzību, par drošību un enerģiju. Te runājam par finansējumu pētniecībai. Uh, kas eh, nav paredzēta atsevišķi enerģētikas vai drošības politikās, aizsardzības politikās. Nē, šeit runājam tikai un vienīgi par pētniecību, un līdz ar to es domāju, ka virkne precizējumu jau ir nodrošināti. Otram kādām Gurķieres Kortines kundze vajadzēja kā garantēt eh, palīdzību maziem projektiem, bet ir iesniegt virkne grozījumu par dažādu veidu proaktīviem pasākumiem, piemēram, flagmaņa iniciatīvām, kas ļautu nodrošināt šo kopējo līdzsvaru. Un, protams, te runājam arī par principiem, kas svarīgi kopumā projektos. Piemēram, runājām par izcilības sadaļas paplašināšanu attiecībā uz tehnoloģijām un daudz kur citu. Te ļoti daudz grozījumu, kas precizē eh, to, kā grasamies šos mērķus sasniegt. Bet jā, tas mums ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs joprojām esam gatavi par to vēl runāt un uh, to apspriest. Gribu vēl turklāt izmantot šo iespēju, lai pateiktu vēlreiz lielu paldies ne tikai kolēģiem, bet visiem komitejas darbiniekiem, dienestiem, uh, mūsu asistentiem, kas e, palīdzēja šai darbā un ļauj mums virzīties uz priekšu. Paldies priekšādātāji! Paldies, nākamā runātāja. Priekšādātāja, paldies. Gribu teikt paldies, saka Karvaljo kundze, visiem, kas uzdeva jautājumus, es tos šeit sev arī piezīmējusi, un gribu rēģēt uz pāris komentāriem. Bet es jums saku, pat ja šobrīd uz tiem nereaģēju, tad tie tomēr man šeit viss ir piezīmēti, pierakstīti. Pirmām kārtām gribu uzsvērt, ka kritērija apvārsnes 2020 ietvaros attiecībā uz izcilību ir svarīga, bet tie šie protams, ir jāsaskaņo ar līdzdalības noteikumiem, jo izcelība var būt arī pavisam neliela apmēros, un tā var būt izplatīta visā Eiropā, MVU vidū, varbūt mazas pētniecības grupas, nelielas universitātes. Tam nav jānotiek tikai un vienīgi kaut kādos lielos, plašpazīstamos centros un universitātēs. Nē, mums ir jāizveido tāda veida programma, uh, Eh, un tas attiec arī uz līdzdalības noteikumiem, kas ļauj pārliecināties arī, ka šie maz, šīs mazās struktūras, šie mazie izcilības centri var piedalīties kopējā programmā. Otrs, par ko gribēju runāt. Skaidru un gaiši jāsaka, ka viena lieta ir programma par izcilību, struktūra fonda savukārt ir kapacitātes veicināšana, bet, protams, ka cenšamies panākt arī sinerģijas starp abām šīm pusēm un ieviest tādu jēdzienu kā kāpnes uz izcilību jeb ceļš uz izcilību. Un šeit ir arī konkrēti priekšlikumi, te ir arī lūk šī mm, pāru organizāciju struktūra veidošana un cita veida priekšlikuma attiecībā uz reģioniem, piemēram, kas nav tik labvēlīgi šobrīd pētniecībā ir virkne dažādu schēmu un struktūru, kas izveidots, kas ļautu uh, panākt sadarbības starp abām šīm programmām. Protams, lūk, ir arī šis izcilības zīmoks, piemēram, par ko šeit runājam. Un tad ir arī virkne pasākumu, ko nevar finansēt ar apvārsni 2020, bet var finansēt ar struktūra fondiem un reģioni līdz ar to var pieteikties struktūra fondiem šais jomās. Ir vairāk arī pavisam konkrēti veidi, kā tātad šo plaisu starp struktūra fondiem un apvārsni 2020 pārvarēt. Turklāt domāju, ka mēs esam izstrādājuši līdzsvarotu priekšlikumu, pēc iespējas līdzsvarotāku priekšlikumu attiecībā uz pamatpētniecību un novatorismu. Esam ietvēruši visu pērniecības novatorismu ciklu un nodrošinam arī saikni starp dažādiem atsevišķiem cikliem un dažādiem kom... atsevišķām sadaļām. Domāju, pieeja tiešām ļoti līdzsvarota. Tālāk par lieliem, maziem un nelieliem projektiem runājot ir vairāk, vairāk, dzirdējām vairākus komentārus, sakot, ka, lūk, jānodrošina līdzsvars, atbalstot arī mazos pro, projektus un tā tālāk, tāpat arī jādomā par sociāliem izaicinājumiem. Bet, un par to esam vairāk kārt arī minējuši šai kopējā ziņojumā. Nu, pēdējais komentārs par pievienoto vērtību pētniecībai. Pētniecība ir viena no tām politikām, ko pavisam redzami, kurā pavisam redzami varam saskatīt pievienoto vērtību. Izcilības veicināšana tiešām ir kaut kas tāds, kas nav viegls, īpaši tādās jomās, kā, piemēram, ratu slimību apkarošana un tā tālāk. Un to, var, to varam darīt daudz labāk, ja rīkojamies Eiropas līmenī, nevis kaut kāda veida vietējā līmenī vien. Tas, ne, tas ir nenoliedzams fakts. Un liela labākās Eiropas universitātes Mm, kā piemēram Lielbritānijas universitātes, e, ļoti daudz var darīt šādas koordinētas darbības nodrošināšanā, un tās var piedalīties kopējā mm, pamatprogrammā. Tas šeit nerunājam tikai un vienīgi par finansējumu, nē, te runājam arī par to, ka tām jau ir izveidota virkne tīkli un zin, zinību apmaiņas iespējas, kas ļaus tālāk attīstīties ne tikai reģioniem, bet Eiropai kopumā. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai šīs pievienotās vērtības jautājumu mēs paturam un to nodrošinam pētniecībā. Grāce, la kolega Karvāju. Paldies, kolēģa Karvāju kundzei. Tagad mēs varam pāriet pie otrā bloka Un sāksim ar Ēleru kungu, kuram dots 5 minūtes. Es atvainojos, ka atkal jūs garlaikošu, saka Ēleru kungs. Nu, varbūt sākšu ar to, ka piecās minūtēs mēs varēsim uh, parunāt tikai par tādiem dažiem pamatjautājumiem. Ir iesniegt vairāk nekā tūkstots grozījumu priekšlikumu, bet es domāju, ka ja mēs runājam par tik svarīgu un sarežģītu tehnisko tēmu, prot kā noteikumiem, tad te jāsaka, tomēr vienprātība ir diezgan liela. Runāsim par eh, tām tēmām, kur eh, ir eh, tāds liels, liels kompromiss panākts un es domāju, kas komisijas priekšlikumu papildina. Tur ir runa par nacionāla atzītām grāmat, grāmatvedības sistēmām, vienkāršotais audits. Es domāju, ka tas man ir, ārkārt, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums gan komisija, gan revīzijas palātē, bet ir jāsaka, mums ir jāpadomā pavisam rūpīgi, kā ir jāveido šī audita sistēma, jo tā ir ārkārtīgi sarežģīta struktūra. Es domāju, ka pētnieki katru piekdienas pēcpusdienu, kad viņi varbūt nevis trīs stundas, bet gan divas vai vienu stundu būtu runājuši par, un domājuši par šo, šiem jautājumiem, diez vai domās, ka te, viņiem ir jāredz, ka te ir priekšrocības. Tāpēc, ir nepie... Tāpēc mēs atbalstam tālāks vienkāršošanas pasākums, kas līdzinājā komisijas priekšlikumā nav iekļauti, un lai būtu divu pakāpju izvērtēšanas process un uh, saīsinājums piešķiršanas laikam uz sešiem mēnešiem. Es domāju, ka komisijai vēl vajadzētu padomāt par šiem jautājumiem, bet es domāju, ka te nav runa tikai par vienkāršošanas procedūru komisijai, bet gan par vienkāršošanu, kas nāk par labdalībniekiem. Diskusijas par atklātu, atvērtu pieeju. Uh, Tā ir ļoti cieši saistīta ar sarunām par apvērsnes 2020, Te ir arī ļoti cieši saiknes starp abiem ziņojumiem, es par to īsumā gribētu arī runāt. Šobrīd mēs gaidām tādu precīzu, konkrētu tekstu redakciju attiecībā uz tēmatu atvērta līdzdalība un ir jābūt eh, skaidriem noteikumiem patiecībā eh, uz zinātniekiem, kas neradītu neskaidrības. Te ir jāizšķir starp brīvu piekļuvu publikācijām un brīvu piekļuvu datiem. Brīvu piekļuvu publikācijai kā kopējais mērķis netiek apšaubīts, bet attiecībā uz piekļuvu datiem viedokļi ļoti atšķirs. Uh, Vairākums iestājas par ļoti skaidru šo tēmu nodalīšanu un iestājas par attiecīgu datu aizsardzību, intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz zinātnes atklājumiem un atvērtu piekļuvu. Tie ir divi saistīti jēdzieni, par to ir jārunā. Tautas partijas grupa iestāsies par to, lai komerciāli jutīgs dati tiktu izdalīti, lai uz tiem tiktu attiecināts izņēmums šajos noteikumos. Pamatā mēs atbalstam kopējo nostāju, kāda tagad ir par šo atklāto sistēmu, par šo atklāto piekļuvi. Tālāk par lielākā daļa iestājas par uh, to, ka vajadzētu nodalīt universitātes un nozars pārstāvis. 2010. gadā parlaments uh, iestājās mm, par līdzīgu nostāju, balsojot par Karvaljo ziņojumu par sevīto pāpmat programmu. Mēs uh, esam par komisijas priekšlikumu vienkāršošanu, un tad mums ir vēl papildus jautājums attiecībā uz netiešo izmaksu rēšanos, kas rast kas nevar tikt atdalīt no tiešajām izmaksām. Ir ļoti daudz priekšlikumu, ko iesnieguši deputāti, runājot par līdzīgu sistēmu, kāda tika prasīta saistībā ar septīto pamatprogrammu, bet šajā programmā nav atrodama. Un līdz ar to nav īsti skaidrs, vai šāds te maksā, priekšmaksājums attieksies arī uz noda, nozaru pārstāvjiem vai tikai uz eh, MVU universitātēm un tā tālāk. Uh, Vēl viens jautājums par šiem te flat rate maksājumiem. Tur ir priekšlikumi 10% līdz 40% papildus tiešajiem maksājumiem. Uh, Tātad par šo te nemainīgo likmi padome ir tā kā vienojusies par 23%, tad es domāju, ka mums te visiem vajadzētu parēķināt. Manā skatījumā šīs nemainīgo likmi maksājums nav godīgs, es domāju, ziņā te arī nav nekāds labums, bet vajadzētu padomāt, kā mēs varētu atrast risinājumu. Uh, Pirmais kompromiss priekšlikums, ko esmu iesniedzis, eh, cenš šo tendenci savienot un piesaistīt eh, trīs mērķiem. Pirmkārt, vienkāršošana, otrkārt, naudas vienlīdzīga izmantošana un treškārt privāta finansējuma piesaistīšana tirgus jomā. Tā tad nebūtu tāda principa kā septītajā pamatprogrammā, bet mēs vēlamies, lai pētniecības un attīstības jomā uh, tiktu saglabāts komisijas priekšlikums attiecībā uz finansējumu, bet uh, attiecībā uz pētniecības institūtiem un universitātēm varētu paredzēt papildus finansējumu, kas varētu nākt klāt tātad šim draugūtētiem finansējumam. Tas gan ir tāds neobligāta prasība, ja kāds vēlas izmantot, tad varētu izmantot šo finansējumu, ja ne, tad nē. Ja tiek izlēmts par šo te nemainīgo likmi maksājumu, tad uh, jārīko savādāk. Komisijas priekšlikums būtu paredzētu vienkāršošanu un uh, Un te būtu jārunā arī par konsorcijiem un kā tas tika risināts septītās pamatprogrammas ietvaros. Uh, Un visbeidzot, es gribētu uzsvērt, man ir svarīgi, ka tad, kad ja mēs pietuvinamies eh, tirgumu, ka tad jāņem vērā tas, ka universitātē nav nekādas tādas tik vienkāršas iespējas piekļūt uh, finansējumam. Nākamajās nedēļās mēs intensīvi runāsim par šiem jautājumiem. Esmu komisijai pateicīgs par to, kā mēs kopā strādājam. Uh, par visiem modeļiem, kas ir ierosināti, mēs esam mēģinājuši arī aplēst, ko tas nozīmētu no budžeta viedokļa, un tāpēc mums tiešām ir jāpadomā, kā izskatīsies šis te galīgais priekšlikums. Paldies! Grāce, la parola kolega Glam. Paldies, Glanter kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka es piekrītu Elerkungam, mēs esam atraduši labu, labu veidu, kā strādāt. Mēs esam izdalījuši blokus, kur ir jā, par kuriem ir jārunā, par jautājumiem, par kuriem ir jārunā ilgāk, un es pilnībā varu atbalstīt eh, šīs te, šos te kvots jautā, jautājumus. Varbūt, ka tas jautājums nemaz nav tik sarežģīts, kā mēs iedomājamies. Jebkurā gadījumā es atbalstu jūsu risinājumu, attiecībā uz citiem jautājumiem jāskatās, kā to risināt. Man ir svarīgi arī, lai mēs atrastu tādus mehānismus, kuros šo, šīs kvotas varētu labāk palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo mēs nedrīkstam šeit īstenot nozars pārstāvjiem naidīgu politiku, bet jāsaka, nodars pārstāvi tomēr var savādāk savu šos līdzekļus iedalīt, un tāpēc tomēr te vajadzētu šo atšķirību saskatīt. Mums ir jāpanāk tas, ko mēs vēlamies panākt, un jādomā, kā to panākt ar iespēju mazāk mazākiem polijiem mēs nevaram arī radīt tādu datu tūkstnes, ar būtu, datu plūsmu, ar kuriem, ar kuriem būtu grūti apieties. Un tāpat jādomā arī par finansējumu jautājumu. To nedrīkst aizmirst. Te ir jāatrod pareizais līdzsvars un mums arī jācenšas. Nu, varbūt nevajadzētu atvērt uh, citām trešajām valstīm durvis uz mūsu atklājumiem, kas tad varētu mēģināt to izmantot uh, ļaunprātīgi savā labā. Mums ir arī jāraugās, lai šie te zinātniskie atklājumi tiktu ieviet pie mums. Tad ir jārunā vēl par pārvaldības uzdevumiem, uh, izdevumiem. Te bija runa par 7%, bet var gadīties arī tā, ka kaut kāds zinātniskais institūts nemaz nespēja šādas izmaksas sekt, nu vajadzētu padomāt par šiem jautājumiem, proti vai iepriekšējie modeļi no septītās pamatprogrammas varbūt dažās jomās ir piemērotāk nekā pašreizējie ierosinājumi. Tāpat arī jādomā par vienkāršošanu, par uh, līdzdalības jautājumu, lai pēc iespējas vairāk uh, piedalītos šajā te jaunajā programmā. Paldies! Ulmskundz lūdzu. Paldies, Holskundze. Paldies, es runāju atkal Johansena kunga vārdā. Es gribētu pateikties Ēler kungam par labo sadarbību šajā jautājumā. Neliels komentārs par budžetu, kas vairāk kārt tika pieminēts. Es domāju, ka viens no galvenajiem jautājumiem Alda grupē ir raudzīties, lai programma apvērsnes 2020 saglabātu savu relatīvo pozīciju uh, sarunās par finanšu ietvaru. Šis budžets varētu sama, samazināties uz pusi, un tas, tas būtu uz pusi mazāks nekā septītās pamatprogrammas budžets, un tas ir pilnīgi nepieņemam. Tam ir runa par Un es zinu, ka Johansons arī nodarbojas ar lobby pasākumiem un cīnās pret savu parlamentu šajā sakarībā. Runājot par finansēšanas modeli, ir iesniegt daudz grozījumu priekšlikumu, bet pirms mēs vienojamies par modeļu izskatu, mums ir jāvienojas par to, kas būtu jāpanāk ar šo finansēšanas modeli. Alda grupā mēs domājam, ka ļoti svarīgi ir. Uh, panākt reālu vienkāršošanu dalībniekiem salīdzinājumu ar septīto pamatprogrammu, lai pētniecības iestādēm, pētniecības institūtiem, universitātēm būtu viegli piedalīties. Tāpat arī ir jāpalielina nozars pārstāvu līdzdalība, jāpanāk, lai tā būtu lielāka nekā septītās pamatprogrammas sakrībā. Ir jādomā par, par to Pat labākās idejas pasaulē varbūt nemaz nav tik labas, ja tās rada lielāku birokrātiju. Tad, kad tiek izstrādāts šis finansējuma modelis, tad varbūt labāk būtu nevis izgudrot kaut ko pilnīgi jaunu, bet gan censties uh, papildināt un tās sistēmas, kas jau pastāv un labi darbojas Eiropas kontekstā. Paldies! Paldies! Lamberts kungam vārds lūdzu. Paldies. Man ir trīs punkti par Ēleru kungu ziņojumu, un es ņem vērā to, ko jūs iepriekš teicāt par militāro jautājumu. Es priecājos, ka jūs to pateicāt. Man liekas, mums ir domstarpības dažos jautājumus par finansēšanas modeli, kas mums patika. Pirmajā versijā ar ko nāca klajā Kristiāns Ēlers, tas, ka tur tika skaidri nodalītas eh, pētniecības institūcijas, universitātes un nozare, un ka šīs te izmaksas nozars pārstāvjiem bija zemākas. Mēs to labi saprotam, mēs esam redzējuši salīdzinošās tabulas eh, dažādajiem šiem te finansēšanas modeļiem, ko ierosināja deputāti, tā skaitā Elerkungs, un mums ir jāņem vērā sekas. Mēs vēlamies saglabāt pēc iespējas eh, lielāku šo tes, ietekmi. Bet mēs arī tepat laikā vēlamies, lai šī nauda būtu tā kā katalizators cits naudas iegļūš, iegūšanai. Nu, lai tā būtu no Eiropas Savienības budžeta, bet lai tā darbotos kā katalizators investīciju saņemšanai no valdību un galvenokārt arī, kas vēl svarīgāk, no privāto investoru puses. Uh, Bet, ja no privātā sektora nāktu mazāk naudas, tad gal rezultātā tad tas būtu nepareizs risinājums. Tā kā mums ir jāraugās, lai arī kādu finansējumu modeli mēs izvēlamies, lai tas būtu tāds, kas maksimāli šo te ietek, kas, ar kuru būtu iespējams panākt, ka no privātā sektora aizvien vairāk finansējums ienāktu. Runājot par nozari, mazākiem dalībniekiem ir vajadzīgs vairāk līdzekļu nekā lielākiem spēlētājiem. Lielie varbūt ir izdevīgi no tā katalizatora viedokļa, un tāpēc ir bū ļoti būtiski, lai mēs, eh, ja mēs piešķiram naudu, lai mēs šos te lielāku daļu no šiem līdzekļiem piešķiram maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā būtu tā kā prioritāte. Es dzirdēju, ko jūs teicāt par šo te. Uh, ātro darbību un attiecībā uz MBU instrumentiem. Es saprotu, ka šis te ātrums netiktu attiecināts uz MVU, bet, nu, ja tas tā būtu, tad par to varētu padomāt. Tad vēl par uh, piekļuvi datiem. Piekļuvi datiem ir ļoti svarīga, bet es redzu, ka ir gadījumi, kad ir projekti, nu, piemēram, te piemērs par diabētu, kad uh, vairāks, nu, piemēram, Novartis un vairākas pētniecības iestādes šos datus tomēr publisko, tāpēc, ka uzskata, ka tas varētu pātrināt zinātniskos atklājumus šajā jomā. Mēs uzskatām, ka datiem ir jābūt atklātiem, bet es domāju, ka te arī var panākt vienošanos. Un tam ir jābūt pēc iespējas, vienošanās tekstam jābūt pēc iespējas drosmīgākam, kā Žons Bolsats sacīja nebaidieties. Paldies, Merkīs, uh, Matijas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzsvērt to, ko es jau sacīju pirms tam - finansēšanu, un es arī nākšu klāt ar kompromisu priekšlikumu. Es esmu ļoti norūpējusies par šo priekšlikumu, to iemeslu dēļ, kurus jau minēju, pirmkārt tādēļ, ka mēs zaudējam šo uh, Mēs vairs neatdalam atšķirības starp uh, Zinātnisko institūtu un nozari. Mēs runājam par MVU, bet vajadzētu fokusēties galveno uzmanību pievērst gan universitātēm, gan pētniecības centriem. Bet jāsaprot, ka viņiem būtu daudz grūtāk gūt labumu no tiem vienkāršojumiem, kurus vēlas ieviest referents. Vienkāršošana pat par sevi ir laba lieta. Uh, bet ja vienkāršošana nenotiek saskaņā ar reālo dzīvi, tad mēs būtībā viņiem nepalīdzam. Mums ir jāraugās, lai vienkāršošana, kas tiek ieviesta, atbilst reālajai situācijai. Aktuāls ir arī jautājums par izmaksām, kuras būs pētniecības institūtiem un universitātēm. Septītās pamatprogrammas laikā mēs redzējām, ka uh, tika ieviesta atšķirīga izmaksu sistēma, ja mēs paraugamies uz priekšlikumu kompromisā, kas notiks? Notiks tas, ka šie institūti vairs nevarēs turpināt ar šīm te struktūrālajām izmaksām, jo viņi vienkārši nespēja savas prasības izpildīt. Mēs zinām, ka situācijas atšķiras. Uh, visi tiecas pēc izcilības, bet šo institūtu spējas eh, saņemt finansējumu ļoti atšķiras. Un tāpēc tas nav labs modelis. Mēs cenšamies raudzīties uz pētniecību un eh, attīstību un finansējumu, bet tāpat laikā mēs nedodam šīm institūcijiem iespēju radīt jaunas darba vietas, pieņemt darbā jaunas zinātniekus. Katrai jaunai pētniecības programmā ir jāpieņem jauni cilvēki, bet universitātēm un zinātniskiem institūtiem tad nāktos izmantot daļu no savu budžetu, lai apmaksātu tos zinātniekus, kas jau tagad pie viņiem strādā. Uh, Mm, un tad tādā gadījumā viņi būs mm, vairāk slieksies paturēt uh, esošos zinātniekus, nevis pieņemt darbā jaunas zinātniekus, kas varētu viņiem sniegt būtisku labumu. Tāpēc es esmu ļoti norūpējusies par šo jautājumu. Mēs nepanāksim uh, īsts inovācijas, ja mēs neatrisināsim šo te programmu. Mums ir jāreikinās ar šīm te papildu izmaksām, kas ir kas cits nekā, teiksim, izmaksas algu algām. Mēs neizturamies vienlīdzīgi pēc uh, dalībniekiem, un tas mums nenāks par labu. Paldies, un tagad divas minūtes Angas doties kundzei, lūdzu. Mm, paldies. Paldies arī visiem kolēģiem komitejā, kas strādāja pie šī dokumenta. organizācija, kas starpojās pasaulē pie šī um, jautājuma pagājušā nedēļa tika atklāta, tika, at, tika minēta kā ārkārtīgi pretrunīga, un līdz ar tie, to šī novatoriskuma politika it kā nevar būt politizēta, taču esmu priecīga redzēt, ka šīs komitejas deputātam nepiekrīt. Es gribētu runāt par piekļuvas tiesībām. Tajos gadījumos, kad eh, tehniski rezultāti mm, tiek eh, aizsargāti ar patentiem, tad mums ir jādomā par nosacījumiem, kas eh, tiks piemēroti, ja tiek izmantots publiskais finansējums. Ir jāparedz nosacījumi, kur nav paredzēta autora atlīdzība izmaksa, un ja tiks piemērotas autora atlīdzības visos gadījumos, tad tā būs liela kļūda. Sākotnēji komiteja ieteica apakšlicences. Ja mēs patiešām vēlamies eh, nopietni uztvert pētniecību, MVU, mazus projektus un tā tālāk, tad mums ir vajadzīga tāda dalība, kas eh, veicinātu piekļuvi. Iespējams, pa šeit ir jādomā par uh, piekļuvi bez autora atliecībām. Pretējā gadījumā mazie projekti nevarēs piekļūt lieliem pētījumiem, un tad uh, viss tas vairs nedos nekādus rezultātus. Ir jāatcerās, ka viss, protams, ir atbalstāms, bet tajā pašā laikā ir jāatstāj arī iespējas eh, mazajiem projektiem eh, nodrošināt piekļuvi. Varbūt ir jānosaka eh, gala termiņš, kad m, mm, tiek atcelt visi nosacījumi un tiek nodrošināta piekļuvi par brīvu. Protams, visiem patīk mm, pilotprojekts, gandrīz visas dalībvalstis tam piekrīt. Uh, Ja runa par pētniecības datiem, šķiet, ka pētnieki un arī universitātes eh, dod ļoti skaidru signālu. Tas ļauj mums izmantot citu zināšanas un tās papildināt. Zaļo grupas eh, grozījumos tas ir ņemts vērā. Mēs eh, domājam par to, lai komerciāli sensitīvi dati netiktu ietekmēti. Pētniecības dati nevar tikt izmantoti e, tādā veidā, ka beigās tie tiek vienkārši pazaudēti. Mēs noteikti tādā veidā mm, labi neizmantosim valsts resursus. Atvainojos, kur nāmas liet ilgāk. Nīblers kundzē vārds. Paldies priekšādētāji. Es arī vēlētos pateikties kolēģiem, kas ļoti entuziastiski strādāja pie šī ziņojuma. Īpaši vēlētos pateikties Ēlēra kungam. Viņš ir Mm, uzrakstījis ļoti labu pamatu, un es domāju, ka ar kompromisiem mums izdosies eh, nonākt pie laba gala rezultātas, vienoties arī ar padomi. Man būtu trīs eh, komentāri. Tas, kas tika runāts par vienkāršošanu un par šiem aizsardzības nosacījumiem, lai nodrošinātu lielāku juridisku skaidrību, tad, protams, tas varētu būt pozitīvi pētniekiem mm, sešu mēnešu termiņš arī ir atbalstāms. Jā, protams, šeit ir arī tādi politiskie lēmumi, kas tiek pieņemti arī šeit parlamentā, bet pētnieku kopienai tas palīdz, un tieši to mums arī vajadzētu paust. Ja runa par izmaksu atlīdzināšanu, tad noteikti šeit ir jāņem vērā diferencēšana. Es vēlētos pateikties referentam par to, ka tiek izmantotas šādas metodas izmaksu Uh, aprēķināšanā un uzskatu, ka arī diferencēšana ir pareiza. Vajadzētu padomāt arī par augstskolām un universitātēm, tām ir jāsniedz vajadzīgais atbalsts. Šķiet, ka visi kolēģi jau pieminēja mazos un vidējos uzņēmumus, arī viņu vajadzības būtu jāņem vērā. Pašreizējā atmaksāšanas modelī, manuprāt, tas ļoti labi atainojas. Protams, mums ir jāiesaista arī vairāk rūpniecības nozare, tāpat kā attiecībā uz apvārsni 2020. gadu. Mums vajadzētu arī atcerēties par septīto pētniecības pamatprogrammu. Jā, jādomā arī par intelektuālā īpašuma tiesībām. Jūs jau tikko to pieminējāt. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz to, ka publiski apmaksātu pētījumu rezultāti iespējams ir uh, jāpublisko, tiem ir jābūt brīvi pieejamiem. Nedrīkstētu šeit visu likt vienā maisā. Protams, mēs vēlamies arī aizsargāt eh, rūpniecību ar septīto pamatprogrammu. Mums vajadzētu domāt arī par komerciāliem datiem un jādomā arī par to, eh, kur tiek ieguldīts valsts finansējums. Paldies Nībeleres kundzei, tagad eh, došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Paldies, priekšsēdētāji! Uzklausīju ar ļoti lielu interesi šos, šīs diskusijas par ārkārtīgi būtisku pro programmu. Par parasto grāmatvedības praksi runātājs izteicās pilnīgi pareizi. Mums ir jāņem vērā, kas tiek, kāda veida praksa tiek izmantota. Uh, Taču mums nevajadzētu uh, aizmirst par ļaunprātīgu praksi un par uh, ļaunprātīgu Eiropas Savienības uh, finansējumu izmantošanu. Termiņa samazināšana sešiem mēnešiem, mūsuprāt, ir ambiciozs mērķis, un mēs to nepanāksim, ja noteikumi netiks radikāli vienkāršoti. Tāpat arī mums uh, nevajadzētu kaitēt uh, vērtēšanas sistēmas. Tās kvalitātei ir jābūt nevainojamai ir jānodrošina uh, šis novērtējums tā, lai varētu saņemt informāciju par projektiem. Atklāta piekļuva, mēs īsi par to runājām, tiek veikts arī pilotu projekts. Jūs pieminējāt Rolls-Royce. Ja Rolls-Royce uh, atklātu publiski visus savus eksperimentu datus, tad īstenībā viņa tēls vienkārši pazustu. Mums vajadzētu būt uzmanīgiem. Ja runa par dalībnieku diferencēšanu, es vēlētos atgādināt, ka apvārsnī 2020 mēs vēlamies atbalstīt projektus. Mēs šeit neatbalstām dalībniekus. Projekti ir paredzēti, lai mēs sasniegtu mērķus. Tāpat arī mums nāktos atgādināt par finanšu regulu būtiskākiem principiem. Pieminēšu trīs. Līdz finansējuma uh, princips bezpēļņas princips, proti nedrīkstētu būt tādas likmes, kas ir pārāk uh, labvēlīgas. Tāpat arī mums ir jādomā par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem dalībniekiem. Tas arī ir ļoti svarīgi. Mums nevajadzētu arī sodīt rūpniekus. Rūpnieki ir tie cilvēki, kas uh, paņēma labas idejas, pēc tam tās pārvērš novatoriskos procesos un ražojumos, kas vēlāk nonāk tirgū. Un galu galā rūpniecība ir tā, kas rada darba vietas, to nedrīkstētu aizmirst. Netiešie izdevumi un cietās uh, likmes. Mana pieredze rāda, ka netiešie izdevumi septītajā pamatprogrammā uh, ir apmēram 30% no kļūdām. Viskaistākais šajā priekšlikumā ir tas, ka šīs cietās likmes princips tiešajās izmaksās īstenībā ļautu mums atbrīvoties no šiem 30% kļūdu. Un tādējādi arī nebūtu vajadzīgas revīzijas, jo, ja tiek izmantotas cietās likmes, tad revīzijas nav nepieciešamas. To noteikti vajadzētu atcerēties um, strādājot pie šī priekšlikuma. Tāpat arī es vēlētos norādīt, ka tie dalībnieki, kuriem ir ļoti augstas netiešās izmaksas, īstenībā ir aicināti strādāt pie savas grāmatvedības sistēmas. Tādējādi um, šīs netiešās izmaksas noteikti varētu pārvērst tiešies izdevumos. Atcerēsimies, ka mums ir ļoti labvēlīga atmaksas likme tiešām izmaksām 100%. Tad te ir runa par tādiem izdevumiem, kas ir attaisnoti. Šeit ir runa par tādiem delikātiem, bet nebūtu ne tehniskiem jautājumiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu atrast pareizo līdzsvaru, tā lai mēs nevērstos pret uh, vieglāk ievainojumiem. Mums vajadzētu paskatīties arī uz detaļām, vajadzētu paskatīties, kas notiek ar intelektuālā īpašuma tiesībām, ja runa par korporācijām. Un ir jāatcerās, ka Eiropas Savienības investīcijas nedrīkst nokļūt trešajās valstīs, ja Eiropas Savienība no tā negūst kādu labumu. Paldies! Grazie, la parola per le conclusioni il relatore, prego. Paldies. Un tagad došu vārdu referentam īsam kopsavilkumam. Kolēģi, es vēlētos vispirms eh, jums sirsnīgi pateikties. Uh, Strādājam jau kādus divus gadus eh, pie sagatavošanās, un ir jāsaka, ka diskusijas ir noritējušas ļoti augstā līmenī. Karvaljo kundze uzsāka šo darbu, tāpat arī ir kolēģi, kas nav referenti, eh, piemēram, kā Nībleres kundze ir eh, jau ar gadiem ilgu pieredzi šajā, šajā tēmā. Mēs nevēlamies šeit kaut ko izgudrot no jauna. Mēs vēlamies šeit uh, nodrošināt dažādošanu tā, lai šī programma izrādītos veiksmīga. Es domāju, ka šeit runa par principiem, kas nav pretstati, bet eh, kas tomēr ir jālīdzsvaro. Pirmām kārtām eh, te ir runa par vienkāršošanu, un otrais ir par šo izsvirošanu. Te ir runa par to, kāda, kādas eh, cita veida investīcijas ir vajadzīgas pētniecībā un pētniecībā novatoriskumā. Ja mēs uzskatām, ka mēs e, stiprinām komisijas priekšlikumu, jo mēs e, šeit iekļaujam lielāku vienkāršošanu, tādējādi mēs varētu panākt kompromisu, kas novestu pie tādas e, lielas vienkāršošanas, bet no otras puses mēs varētu arī diferencēt dalībniekus programmās, un dalībniekiem šādā veidā būtu iespēja piedalīties programmās. Jā, es vēlētos pievienoties komisijai, sakot, ka mēs vēlamies šeit redzēt pētniecības programmu, nevis sniegt finansējumu atsevišķiem dalībniekiem. Dati. Īsnībā jūtos pat eh, atvieglots pēc diskusijām ar kolēģiem no zaļo grupas. Protams, mēs bieži vien arī strīdamies. Es skaidri varu norādīt uz to, ka šeit nav runa par intervences likmēm. Nevienmēr tie ir simtprocentīgi tikai pētniecības projekti. Te ir runa arī par rūpniecības nozari, par maziem un vidējiem uzņēmumiem, par uzņēmējiem, kas piedalās šādās programmās. Es uzskatu, ka Eiropas sabiedrības interesēs ir nodrošināt piekļuvi šiem datiem. Šeit nav runa par Rolls-Royce vai Airbus datiem, diez vai lielākajai daļai Eiropas pilsoņu tie interesēs. Mums vajadzētu nodrošināt uh, līdzsvaru. Mēs, protams, uh, vēlamies runāt arī par publicitātes sistēmu Eiropā, mēs varam, vēlamies runāt par Eiropas bibliotēku finansēšanu. Ja mēs vēlamies redzēt izaugsmi un konkurētspējīgu vidi, tad īstenībā tieši ar pētniecību mēs varēsim nodrošināt šīs īpašumtiesības. Un tam visam ir jānotiek uh, starptautiskā kontekstā pēdējais komentārs par tad vispārīgu jautājumu par budžetu. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt par to, ka budžets eh, nerunā par atsevišķām programmas daļām. Šeit nav runa par to, ko mēs darīsim, ko mēs nevarēsim darīt un par kādu naudu. Mums ir jādomā par to, nevis kādas intervences likmes mēs varēsim piedāvāt, bet arī par to, ka budžets tiks samazināts. Šeit nav runa tikai par uh, svarīgākajiem iekšējiem punktiem. Mums ir jādomā par to, ko un kādā veidā mēs varētu piedāvāt. Un es varu ļoti skaidri pateikt, ka pats nāku no rūpnieku vides. Un rūpniekiem iespējams uh, katalizatora ietekme ir galvenais mērķis. Uh, Ir jāatcerās, ka ir jāatbalsta tie uzņēmēji, kas ir visnovatoriskākie. Paldies Ēlera kungam. Tagad pievērsīsimies trešajam blokam un došu uzreiz vārdu uh, Filipam Lambertam. Priekšsēdētājs kundze, es liekšu uzsvaru tikai uz trīs punktiem. Uh, Jā, protams, visi vispirms izsaka pateicību, bet es patiešām vēlētos pateikties saviem ēnu referentiem, jo, manuprāt, diskusijas bija ļoti produktīvas, un uh, mums palīdzēja arī diskusijas par citiem ziņojumiem. Ir trīs tad svarīgākie punkti, kas vēl nav atrasināti attiecībā uz informāciju tehnoloģiju ziņojumu. Uh, Protams, šeit nepieminēšu vispārējo budžetu, tas noteikti arī tiks iekļauts galīgajā vienādojumā. Pirmais ir atlases process. Kā references ieteicu ļoti liberālu formulu. Īsnībā tas būtu balstīts uz tirgu un konkurenci. Mēs eh, ļautu IT uzņēmumiem izvēlēties projektus, balstoties uz to, ko šie projekti dod. Nu, ja vien šie projekti, protams, runā par apvāršņā 2020 eh, mērķiem. Es saprotu, ka visi jūs traucās par pāredzamību. Tāpat arī mums ir jādomā par parlamenta lomu, izvēloties tematus. Un, atklāti sakot, mums ir jādomā arī par kandidātu atlasi. Daži īstenībā mm, jau reklamējas kā iespējamie kandidāti. Es, protams, saprotu jūsu bažas, es labprāt eh, samazināšu savu liberālismu, taču es nevēlētos, lai būtu tā, ka mēs atbalstītu tos, kuri pateicoties lielajai lobēšanai komisijā un citur, ar, eh, arī nākotnē atbalstu, iegūt atbalstu. Es domāju, ka arī šie kandidāti būtu tikpat rūpīgi jāpārbauda. Protams, mums ir jāsašaurina arī temati, tā lai nebūtu tā, ka visas programmas ir tiesīgs pieteikties. Tieši tāpēc mums ir jārod pareizais līdzsvars. Labprāt arī um, saglabātu konkurences un atklātības līmeni, savādāk es pat nezinu, kā izveidot šādu neatkarīgu IT valdi. Mums ir jāatrod šis īstais līdzsvars. Otrais - svirošana. Ir skaidrs, ka IT 2020 jomā, eh, kur eh, š, ir iekļauti likumdošanā šie procenti - 25 un 75 procenti. Precizēšu, ka šeit runa par 75% no apvāršņa fondiem, maksimums tātad ir 75% no Eiropas Savienības finansējuma, un pārējiem ir jānāk no um, dalībvalstu vai reģionālajām pašvaldībām. Ir jādomā par šo svirošanas ietekmi. Es domāju, ka mēs pašlaik ejam pretējā virzienā. Mēs vēlamies nodrošināt šādu vislabāko līdzsvaru. Tas varbūt ir labi, un es domāju, ka mums tas noteikti ir jāsaglabā likumdošanā. Daži no jums izteica priekšlikumu par reģionālo novatoriskumu, par šādām uh, reģionālām novatoriska, novatoriskuma padomēm vai tādiem kā nelieliem stimuliem. Mums vajadzētu saskaņot šo politiku ar struktūra fondu politiku. Es apsveicu šos priekšlikumus. Mums ir jāapspriež daži jautājumi šajā jautājumu lokā. Pirmkārtām, vai to ir saistīts kāds finansējums? Nu, varbūt es būšu cīnisks, bet uh, vai ir jēga rakstīt tiesību aktus par lietām, kurām nav piešķirts finansējums. Un pat ja tie ir tādi kā nelieli finanšu resursi, nu, domāju, ka tiesību akti ir jārada tikai tādi, ja tiešām ir skaidrs, ka nauda būs. Directly to the EIT. My preference would be for them to be vai mums ir jāsaista jaunie projekti ar vecajiem projektiem. Es domāju, ka jaunie projekti tomēr būtu jāpiesaistas vecākajiem projektiem. Ir jāatcerās, ka IT īstenībā neveic nekādu novatoriskuma darbu. Tas šī nozara vienkārši organizē novatoriskumu. Mums to vajadzētu ņemt vērā. Un šim instrumentam noteikti nāktu par labu eh, tas, ka tiek pastāvētu šī saikne starp jaunajiem un vecajiem projektiem. Kādā veidā mēs eh, atlasīsim šos projektus, balstoties uz novatoriskumu potenciālu? Es domāju, ka šis potenciāls būtu jādefinē. Mums būtu jāsaskata šis potenciāls, jo nav nekādas jēgas vienkārši pateikt, ka ja ir darba rezultāti, mēs varam piešķirt mazliet naudas. Nu, bet tad jau nebūs nekādas jēgas ilgtermiņā. Tas būtu viss, kas man bija sakāms. Paldies, tagad vārds eh, Matiesas kundzei. Paldies, priekšādētāji. Centīšos eh, runāt mazliet lēnāk nekā iepriekš. Ja šķiet, ka tūkiem radās problēmas, atvainojos viņiem. Centīšos runāt lēnāk, jo vēlos eh, visiem paust divas svarīgas domas. Šeit nav runa par kompromisiem, kas ir iesniegti un par kuriem jau iepriekš esam diskutējuši. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem, kas eh, nāca klajā ar saviem priekšlikumiem, kas ir apsveicami, un es vēlētos likt uzsveru uz diviem aspektiem. Pirmām kārtām, kā jau Lambēca kungs minēja, šī projektu atlase zināšanu un novatoriskumu kopienas. Es eh, domāju, ka šeit pastāv vislielākās viedokļa atšķirības starp politiskajām grupām. Domāju, ka mums šeit paverās vairākas iespējas. Šeit eh, pastāv iespēja arī panākt kompromisu. Priekšlikumos ir iekļauts noslēgts projektu saraksts līdz 2020. gadam. Kolēģi, kas ir iesnieguši grozījumus, uzskata, ka tas ir problemātiski. Šķiet, ka šeit atklājas, ka daži lobētāji jau ir izvēlējušies to, kuram būtu jāsaņem finansējums pirms vispār ir uzsākts process. Es domāju, ka tas kaitēs arī uh, IT autonomijai. Un pētniecībā un attīstībā jau 2012. gadā mēs varam pateikt, kuri būs svarīgākie pētniecības temati, teiksim, 2018. gadā. Tas nozīmē, ka tas būs jau trešais Trešā projektu kārta. Protams, mums ir jādomā arī par sociālajām un politiskajām prioritātēm. Un nebūtu prātīgi to darīt eh, pašlaik. Mums ir jāsaglabā šis kompromiss, mums ir jānodrošina, lai šis saraksts paliktu atvērts. Cilvēkiem gan padomē, gan parlamentā ir jābūt eh, iespējai paust savas prioritātes. Mums tāpat arī ir jādomā par prezentāciju periodu, kas būtu pietiekami garš, lai jauni kandidāti varētu nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem. Šiem jaunajiem konkurentiem būtu jādod iespēja um, sacensties saskaņā ar vienādiem spēles noteikumiem. Kā jau es minēju, Kaut arī mēs pat uh, vēl neizstrādājam projekta nosacījumus šiem jauniem kandidātiem, Mums vajadzētu apstādināt šo procesu, kur pirms atlases jau ir izvēlēti uzvarētāji. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt uh, atbildīgai un vajadzētu rīkoties atbildīgi. Tieši tāpēc mums ir uh, jāsasniedz tāds priekšlikums, kas būtu līdzsvarots, kur būtu ņemta vērā komisijas sākotnējā ideja un arī šie priekšlikumi, kas tika izteikti. Iespējams, ka nākamais punkts nebūs nemaz tik pretrunīgs, vienkārši par to agrāk neesam runājuši. Te ir runa par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta atrašanās vietu. Nerunāšu pārāk ilgi, bet, manuprāt, Strasbūrā ir saistīta ar problēmām. Protams, parlaments nebūs tas, kurš pieņems lēmumu par institūta atrašanās vietu, taču mēs nevaram izlikties, ka šādas problēmas nav. Agrāk vai vēlāk mums eh, nāksies eh, runāt ar mūsu pilsoņiem pilsoņi zina, ko mēs darām, un tieši tāpēc arī mums būtu jārīkos atbildīgi. Man ir priekšlikums, tas eh, ņem vērā Strasbūras pilsētas vēlmes. Esmu aicinājusi pasūtīt pētījumu. Mans priekšlikums būtu šāds, ka komisijai un institūta valdei vajadzētu iesniegt pētījumu par loģistiskajiem un finansiālajiem apsvērumiem, kas būtu jānodrošina, lai šis institūts varētu tikt pārvietots uz Strasbūru. Šis pētījums būtu jāsagatavo līdz 2015. gadam. Tas nozīmē, ka laika vēl ir atlicis ļoti daudz. Ir svarīgi padomāt par alternatīvu veidu, kā mēs varētu izmantot parlamenta ēkas Strasbūrā. Es vēlētos, lai mums e, raisītos diskusijas par šo jautājumu. Paldies, e, Matijas kundzei, tagad Cukals kungam vērts. Paldies! Es arī vēlētos uh, paust savu prieku par lielisko sadarbību, kāda mums bija ar kolēģiem, cenšoties panākt kompromisu par uh, Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu. Domāju, ka mēs uh, sasniedzām ļoti svarīgus rezultātus. Arī citu komiteju sniegtie atzinumi nav pretrunīgi. Es domāju, ka tādējādi kopaina būs es noteikti pozitīva. Ir divi neatrisināti jautājumi. Lambertas eh, kungs un Matiesas kundze jau tos pieminēja. Pirmkārtām, kādā veidā tiks atlasīti šie projekti, m, mm, kāda būs šī procedūra. Mēs eh, cenšamies arī paskatīties uz atlases procedūru. Mēs cenšamies padomāt par to, kā nodrošināt, lai universitātes un pētniecības centri tiktu iesaistīti. Otru problēmu punktu pieminēja Lamberts kungs. Reģionālās inovācijas schēmas Lamberts kungs pieminēja, ka nauda ir pieejama, īsnībā tie ir runa par 5% no institūta budžeta. Te ir runa par pētījumu rezultātu izplatīšanu. Protams, tas ir saistīts ar projektiem, un īsnībā nebūtu nekādas jēgas, ja nepastāvētu šī saikne. Mēs šeit runājam par izcilību, un tieši šādā veidā arī ir jāstrādā. Ja katram no šiem projektiem varētu būt uh, divi vai trīs reģionālie centri, tad mēs noteikti pietuvotos šai izcilībai, kādu vēlamies sasniegt. Bet strādājot šādā konkrētā reģionā, konkrētā vietā, tad uh, tiktu nodrošināti šie izcilības parametri Tas būtu arī labs veids, kā veidot eh, šādus izcēlības centrus konkrētā reģionā un nodrošināt saikni ar projektiem, kas būtu tādi kā strateģiski elementi. Tādējādi mēs varētu nodrošināt izcilību un būtu arī ļoti labi, ja mēs varētu šo principu izmantot visā Eiropā. Cukalas. Paldies, Cukals kundam. Tālāk došu vārdu nākamajam runātājam. Pion Hall, lūdzu. Paldies! Un paldies Lamberts kungam un Matiesas kundzei par lielisko sadarbību, ko viņi izrādīja ar Johansen kungu, kas ir Aldēnu referents. Nu, tagad ķerties klāt šiem problemātiskiem jautājumiem, ko es runāju. Nu, lūk, šo kits atlases procedūru. Ir iesniegt ļoti daudz grozījumu un tiek izvērti, um, izvērst šī sākotnējā pieejuma virknē punktu. No Aldas puses vēlamies izteikt arī komentārus lai arī gan esam liberāļi, mēs tomēr uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt zinām paredzamību un skaidrību tā, lai nozara varētu, lai, lai nozara būtu ieinteresēta terēt laiku un līdzekļus veidojot šos konsorcijas. Bet tāpat laikā svarīgi nodrošināt arī reālu konkurenci starp, starp šiem kicie projektu dalībniekiem, nodrošināt gan arī zinām elastību. Ir, protams, arī ļoti plašs atbalsts tam, ka investīcijām kits ir jānotiek. Vienkārši jautājums ir par to, kā tam norisināties. Neviens jau nesaka, ka šit, šie kits nav svarīgi, bet jautājums, protams, nav viennozīmīgs. Tas, tas, tas triks jau slēpjas tais detaļās, vai ne tā, tā kā vienmēr. Paldies. Thank you very much. Nākamā runātāja, Karvaljo kundze. Paldies, paldies visiem kolēģiem. Es neesmu aina referenta gan, bet tomēr vēlos sniegt savu viedokli, jo, protams, es lielā mērā iesaist, biju iesaistīta arī darbā pie šī institūta izveids. Pirmām kārtām šis svirts efekts un reģionālo fondu iesaistīšana. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas arī ir veids, kā paplašināt budžetu, kas paredzēts pētniecībai un novatorismam. Budžets nākamajam plānošanas periodam ietilps sastāvēs ne tikai no apvāršņa 2020, bet arī procentāls budžetu daļa struktūra fondos, kas tiktu tad attiecīgi paredzēts pētniecībai un izstrādēji. Nu, zināmā mērā šie līdzekļi viens otru papildina, tie nepārklājas, bet tie palīdz gatavot kapacitāti un darbojas dažādos virzienos, eh, nodrošinot savstarpēju komplementaritāti taisnība, ka tādā veidā mēs novatoriski spēsim nodrošināt saiknes starp šiem kits eh, ar centrālo traktoru un institūcijām, kvalitatīvām institūcijām, bet kas kādiem dēļ nevar, ies, ies, piemēram, iesaistīties galvenajos kits. Un tad tos varēs, eh, lūk, šādā veidā mm, iekļaut tīklā ar in, ar institūtu palīdzību. Tāpēc mums ļoti uzmanīgi jāskatās, kas notiek ar svirām Eiropas Savienības finansējumu gadījumā, jo mēs taču vēlamies eh, nodrošināt eh, taisnīgumu, kaut gan, jo institūts kā tāds pats neietilpst šajā kits definīcijā. Mums jābūt ļoti mm, uzmanīgiem runājot par atlasi. Piekrītu Fionai, ka mums ir nepieciešams nodrošināt paredzamību. Un pēdējais punkts, ko jūs varbūt nepieminējāt, bet laika grafiks. Cik ilgi tad ilgst kāds projekts? Es domāju, ka šim institūtam ir vajadzīgs plašāks darba laiks, garāks darba laiks nekā ietver programmai, jo gal galā institūta darba mērķi ir daudz tālāki nākotnē. Tas neietilps tikai šajos trīs gados, kas iekļaut pamatprogrammā. Tādi mani komentāri. Paldies priekšādātāji. Um, ich möchte noch mal einen Augenblick etwas. Es gribētu vēlreiz pieliet uh, uguni eļļu. Jā, te ir uh, ļoti ambiciozs projekts, bet jebkurā gadījumā, ja mēs uh, pielīdzinām to izvērtēšanas līmenim, kāds tika piemērots citām programmām pagātnē, tad mēs zinām, ka tad, tad mums ir jāsacina, ka par IAT mēs zinām maz. Uh, izvērtēšana notika tādā brīdī, kad šie kits vai zināšanu un inovāciju kopiena tika, bija tikai nesen ieviesta, budžets ir desmit reizes palielinājies, un ja mēs ņemam vērā ambiciozo līdzfinansēšanas struktūru, kas ir nodefinēta vai kas ir tai pamatā, tad tas nozīmē to, ka nozara te nozarei būtu jābūt gatavai investēt. Tas ir tāds kā X faktors. Es gribētu izpa, izteikt savu skepsi attiecībā uz to. Būtībā nav nekāda empīrisku datu par to, ka tas darbosies labi. Mēs šobrīd esam projekta sākotnējā stadijā, un ir pavisam vienkārši jautājums, vai mēs nevarētu to pašu rezultātu panākt ar, piemēram, tehniskajām universitātēm dalība valstīs un programmām, kas uh, finansēt līdzīgas struktūras. Nu, te mēs esam atvērti. Es gribētu vēl izteikt savu skepsi, jo budžeta līdzekļu desmitkāršošana tik agrīnā projekta stadijā, neveicot tādu pamatīgu projektu izvērtēšanu, ir vai nu, un es to neieslēdzu, uh, izbrīna radoši ambiciozs pasākums, bet vai arī, teiksim, nenes tos izvērtējuma pamatojums, kas parasti ir, lai pamatotu šādu budžeta palielinājumu. Par to visu vajadzētu padomāt, un varbūt es gribētu vēl norādīt uz uh, ERC, kā tas tika finansēts un cik daudz mēs izvērtējām, to nevar salīdzināt ar to rīcību, kāda mums ir tagad. Paldies! Paldies, Alāko Dīkungs! Pavisam īsi. Par saikni starp manu šajās saik, saiknēm šajā ziņojumā. Man liekas, tie ir svarīgi jautājumi Es ierosināju, piemēram, šeit vispār atcelt šo pasākumu. Protams, ka šī struktūra, lūk, paredzam sniegs ļoti daudz pakalpojums, bet tāpat laikā man liekas, ka ir ārkārtīgi daudz jau visādu struktūru, ka varbūt tas nav vajadzīgs, par to gribu, lai runājam. Un otrs punkts, par ko mums vajadzētu ir politiskā jomā diskutēt, ir tas, ka, lūk, kāda ietekme būs visiem šīm administrācijai, vis, administrācijai visiem šiem uh, direktoriem šeit kopējās struktūrās. Mēs zinām, kas notiek ar aģentūrām. Mēs vienmēr varam tām pateikt, kas tām jādara. Lūk, mēs varam apstiprināt vai neapstiprināt budžeta izpildi. Bet šajā gadījumā mēs nezinām, kādas sankcijas tad galī, galu galā varam uzņemties. Tāpēc es teiktu, ka ir vajadzīga procedūra, un es gribu, lai par to diskutējam ja šī struktūra ne, ne, neatbild komisijas priekšā, nekla, ne, neklaus tās instrukcijām, tad tādā gadījumā ir jābūt kaut kāda cita veida veid, pasākumiem, kas ļauj mums saukt pie kārtības šīs struktūras administrāciju direktūras, jo gal galā tās taču darbojas Eiropas Savienības interesēs. Un tur tālāk par Strasbūru kā mītnes vietu, nu, es. Uh, Atstāsim varbūt šo lēmumu eh, Strasbūras un Francijas valdības ziņā, lai viņi nāk lējā ar priekšlikumiem. Debats, protams, ir ārkārtīgi plašas, bet domāju, ka šai dokumentā par to mums nevajadzētu runāt. Por... Tālāk komisijas pārstāvim došu vārdus divām minūtēm. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies referentiem, ēnu referentiem par viņu izteikumiem. Tiešām konstruktīvi te izteikumi. Komisijas priekšlikums tika izteikts kopumā par apvārsni 2020. Un tāpēc arī iekļauts tur tikai institūts. Es domāju, ka progress ir gūts, un tā rezultātā mēs vasaras laikā varējām lūk šiem zināšanu novatoras kopienām likt priekšā idejas. Varam apkopot zināšanas, esam jau diskuti, diskutējuši ļoti plašā mērogā par problēmām. Vēlos runāt par četriem punktiem. Pirmais koncepcijas eh, rea, realistiskums, kā Elerkungs teica. Nu, šie, šie kits ir jā, tādi dīvaini struktūra veidojumi, tādi dīvaini eh, zvēri, kas uh, varbūt nav visiem saprotama. Un tāpēc mēs šeit runājam par diviem atsevišķiem posmiem, arī budžeta ja, konkrētā kontekstā. Lūk, līdz 18. Eh, gadam ir viens posms, tad ir pārskats. Ja ir pozitīvi rezultāti, tad varam pagarināt atkal tālāk arī budžeta līnijas. Tālāk vēlos runāt par trim punktiem, ko pieminēja referents pats un arī Matijas skundze. Abus viņus gribu tomēr apsveikt ar to, cik ļoti visaptvaroši viņi ir iedzināšies šai tēmā. Pirmām kārtām tātad šī kits atlase. Domāju, ka šis jautājums eh, saistīts ar definīciju, jo kits var būt eh, kits tikai tad, ja tas ar kaut ko atšķirs. Nu, ir kaut kāda cita veida atšķirīga īpatnība salīdzinot ar eh, citiem, ar pamatprogrammu. Un šeit ir jā, šīs trīs, protams, trīs stūra uh, šķautnes. No vienas puses jābūt kritiskajai masai, tālāk ir jābūt arī finansējuma pieejamībai, atbilstībai un arī ilgtspējai. Un tāpēc es domāju, ka tie ir tādi atšķirīgi elementi, kam visiem kopā jāsadars. Un tāpēc nevar teikt, ka te sardīsies nezinu cik daudz kits. Nē, tie būs kaut kāda atkal varbūt cita struktūra, citas struktūras, bet šeit definīcijai jābūt skaidrākam. Tāpēc mēs ierosinam, piemēram, arī tematisku sadalījumu. Piemēram, pašreizējā posmā eh, tie kits, kas vēlas veidoties šobrīd, eh, nu, varētu tikt veidot tādās tematiskajās jomās, par kurām lēma pieņem likumdevēji. Tālāk Komisija šķiet nāca eh, priekš, priekšā ar sa, priekšlikumu, kas saskana ar jūsu ideju par kopējo bāzi par, un kritērijiem, kas konkrētā tēmā būtu aktuāli. Lūk, arī publiskās konsultācijās tas tiktu noteikts, bet, nu, protams, jāsaka arī, ka komisija ir lēmus par to, kas varētu būt eh, šādu, kas varētu tikt veidot kā kits, un tur, protams, ir ļoti daudz saistīts ar pievienoto vērtību. Un tēmas savukārt arī tiktu ierosinātas līdz pa 2020. gadam. Un ja šo kits tematiskais uh, formulējums neatbilst ierosinātajam no likumdevēja puses, nu tad uh, tas nevar notikt tālāk, protams, uh, Otrs punkts, ko gribēju runāt, ir šīs svirs efekts. Lamberta kungs teica, ka šeit ir arī eh, virkne piemēru. Šis 25, 75 ir ļoti labs, ļoti laba mm, attiecība Bet, ja ir ļoti plaši ierobežojumi un ja tiek diktēts, kuršiem, no kurien šiem līdzekļiem jānāk, tad galu galā viss šis pasākums var ņemt nelabu galu. Tāpēc es domāju, ka jābūt ļoti stingrai uzraudzībai. Bet tas nozīmē arī to, ka šai procentuālajai attiecībai ir jāsaglabājas. Par reģioniem un aizsniedzamību runājot, Cukals kungam taisnība, jūs teicāt, ka 5%, 5 no budžeta būtu jāpiešķir, ja būtu jāto piešķirtiem tieši šāda veida vajadzībām. Un tad Lamberts kungs, jūs savukārt pēc tam tad varat lemt par budžetu. Priekšlikums jau ir uz galda, to, protams, var grozīt. Bet es domāju, ka vajadzētu censties izvairīties no jaunu sadarbības formu veidošanas atkal galu galā, ja veiksmi šeit varam nodrošināt tikai tad, ja palikam šajā kits struktūrā. Citādi tas vairs nebūs iespējams. Vēl Lamberts kungam vārds, lūdzu. Labi. Rēģēšu uz pāris lietām, sākšu ar komisijas teikto. Nu, var runāt šeit par vienu kiku, kas faktiski izveidojās internetā. Tāpēc varētu būt arī tāda pārliecīga interpretācija no viņu puses. Viņi tā jau sevi, jau sevi tā izreklamēja. Tas ir fakts, to es neesmu te izgudrojis. Par kits darbības ilgumu runājot. Es saprotu, ka, lai kāds nebūtu kits mērķis, tam ir jāspēj darboties pašam, pašam bez atbalsta. Tātad nav nepieciešams darbības noslēgums, bet pārskatam jānotiek regulāri par to, kāds progress gūts, jo, ja nav šādas uzraudzības, vai ir uzraudzība bez finansiālām sekām, tad es nedomāju, ka tiks nodrošināta disciplīna. To ļoti labi esat redzējuši ekonomiskās pārvaldības jomā. Mums ir vajadzīgs sekot situācijai, un ir vajadzīgi kaut kādi atskaites punkti, pavērsiena akmeņi, e, kuru sasniegšana vai nesasniegšana tad ļautu mums lemt par to, cik ilgi piešķiram finansējumu vai nē. Tas, protams, varbūt atšķirīgi no sektora uz sektoru Kristian, es tev piekrītu arī tajā, ka jūs sakat, ka nav vērts uh, ieguldīt līdzekļus kaut kamī, kas nav pār, pārbaudīts. Bet viss šis in te, institūts tomēr nav ne tuvu tik liels kā JTI. Un tāpēc šeit nav tā, ka mēs kaut kā nepareizi rīkojamies vienā pusē, tā vajadzētu arī darīt arī citos gadījumos. Nē, tā es nevēlos teikt bet es gribētu teikt, ka mēs nevaram vienu instrumentu gadījumā pieprasīt kaut ko vienu, un tad, mm, jā, redz, ka jūs te komentējat, jā. Es gan to vēlējos teikt Kristinam. Es domāju, ka mums jābūt līdzsvarotai pie, pieejai. Es saprotu, ko jūs sakāt, bet vienkārši no tā, ko es redzēju no atgriezieniskās informācijas, ko saņēmām no daudzām interesētajām pusēm, šis ir tas pareizais veids, kā rīkoties. Jo nav jau tā, ka te nav nekādas kontrols, ne mēs nesakam ņemiet lūk miljardus un tinieties, nu tagad, um, ka tiekat un darat, ko vien gribat. Nē, tā nav. Te būs arī uzraudzība, esam ierosinājuši, ka būs ikgadēja uzraudzīšanas procedūra šai parlamentā, uh, attiecībā uz institūtu, un es domāju, ka to vajadzētu attiecināt pat uz visu programmu, lai pārliecinātos, ka tas notiek tieši tā kā, piemēram, Dragī gadījumā. Mēs tiekamies ar viņu reiz trim, trijos mēnešos ekon me, komitejā, mēs varam līdzīgi darīties, un te atbildu Žanam Pjēram. Es nezinu, kāpēc, Odīkungs, es jūs visu laiku sauc par Žanu Poli, ja tāds nemaz nav jūsu vārds. Bet tas, ko es vēlos teikt, ir, ka, lūk, mēs galvā varam savu kontroli īstenot, uh, arī citādākā veidā, saucot viņus uz šeien atskautīties mūsu priekšā. Tālāk par šiem fondiem runājot. Cik tā tas mums neko nemaksā, man ir pilnīgi vienalga, kur viņi piesaista privātus līdzekļus. Bet atklāt sakot, man vēl nav bijis pietiekami daudz laika par to diskutēt, Bet es domāju, ka arī šo punktu mēs varēsim kopumā iekļaut dokumentā. Nu, tas šķiet bija viss, ko vēlējos teikt šobrīd. Nu, tad gaidīsim atkal nākamo iespēju apspriesties. Paldies, saka priekšādātājs. Maties skundz trīs minūtes. Paldies. Priekšādātāji gribu teikt paldies kolēģiem par viņu komentāriem un atbildēt uz pāris jautājumiem. Pirmām kārtām tapa skaidrs, ka e, es, es tikai gribēju precizēt, ka es nekad neesmu teikusi, ka komisija ir pateikusi, ka viens vai otrs nekādā gadījumā nevarēs piedalīties šai kits veidošanās procesā. Kits jeb zināšanu un novatorismu kopienu veidošanā. E, tika teikts, ka lūk, būs, būs šādi dalībnieki un šāda iespēja ir paredzēta. Nav tā, ka es šai ziņā uzbruku komisijai, nē. Mums ir vajadzīgs līdzsvarots modelis. No vienas puses ir vajadzīga kaut kāda paredzamība, jāstāja dažādi veidi atvērts iespējas, arī jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem dalībniekiem. Un tie, protams, jāsasaista ar apvāršņa 2020 prasībām. Bet, ja dažiem liekas, ka te viss jau ir atrisināts, nu tad tā gluži viss nav. Es domāju, ka mums vēl ir iespēja tomēr nonākt pie kompromisa, kas attiecas uz EIT un tā veidošanas modeli. Nu, šķiet, ka ideja nav tik sena, bet ja, skatāmies, bet, ja skatāmies uz jau panāktajiem rezultātiem, tad pilnīgi noteikti redzam, ka šis modelis ir atbilstīgs. Tam ir pozitīvās puses, tam ir multiplicēš, multiplicēšanās iespējas līdz ar citiem instrumentiem. Uh, un tāpēc nedomāju, ka to iespējams aizstāt ar kaut kādām tehniskām koledžām vai universitātēm, kā te tika minēts. Tie, tas, tas nav salīdzināms vērtības. Šis ir vienīgais instruments, kas ir mūsu rīcībā, kas ļauj nozars un nozars interesi sasaistīt ar pētniecību, novatorismu, izmantojot vienlaicīgi arī privātus resursus, valsts resursus un nodrošināt atbilstīgi pievienoto vērtību. Tādējādi, protams, tas var mums palīdzēt radīt darba vietas un investīcijas arī citos sektoros. Tāpēc domāju, ka mums šī EIT struktūra ir jāsaglabā. Bet tāpat laikā, protams, tā jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināt atbilstīgi darba apstākļi un iespējas. Bet, kas attiecas uz mani, es domāju, ka mēs varam pilnīgi noteikti viņiem uzticēties, nu, uzticēties šim modelim un attiecīgi piedāvāt arī budžetu atbilstīgā, saprātīgā līmenī. Priekšādātāji, man vēl vismaz pusminūte ir, vai ne tā? Un tāpēc man divas lietas, ko vēlējos pateikt noslēgumā. Odīkungs. Esmu pārliecināts, ka varam nonākt pie vienošanās, pat tad, ja mums eh, tas varētu nenākties viegli. Bet, ja runājam par vietni, tātad Strasbūru vai, eh, nu, vai tas attiektos uz parlamentu vai uz šo tehnoloģiju institūtu, nu, jāsaka, ja mēs nelemjam par to parlamentā, ja mēs šeit nevaram spriest par to, kur institūts atradīsies, tad eh, jāsaka, Nu, esam ļoti tādā švakā pozīcijā, vai ne tā? Mēs nevaram to visu atstāt tikai Francijas valdības ziņā vai Strasbūras ziņā. Mēs pārstāvam Eiropas pilsoņus un viņu intereses. Diskusija, protams, ir ārkārtīgi interesanti un ceru, ka tā varēs vēlāk arī turpināties. Paldies! Paldies, Matijas kundze! Ja es domāju, ka jums bija divas minūtes, bet, nu, būtībā jums bija trīs minūtes. Ceru, ka tas jūs. Un tagad pārējām un, un ceru, ka tas jūs pārāk eh, nesabiedinājumi. Tagad pārējām pie nākamā bloka. Un proti pētniecības un uh, apmācības programma un došu vārdu Skinnerkungam uz piecām minūtēm. Paldies! Es esmu pārliecināts, ka visi priecāsies dzirdot, ka es negrasos ilgi runāt, un tas ir tāpēc, ka mums ir panākt diezgan liela vienprātība parlamentā. Uh, Kā es jau iepriekšējā reizē pastāstīju, tad, kad uzstājos komitejā, lai gan tik ierosināti daudz grozījumi, daudz es varēju iekļaut pats, līdz ar to tas ir uzlabots dokuments, un es gribēju par to pateikties. Līdz ar šo plašo vienprātību grupās un komitejā uh, Mums ir jāsaka, ka mēs kā parlaments varēsim uh, sarunās ar komisiju un citām iesaistītajām pusēm pārstāvēt spēcīgu viedokli. Es gribētu runāt par diviem kompromisu grozījumiem par ITER finansējumu. Mums ir jānodrošina tāda konsekvence, lai no panāktu vislabāko, vispiemērotāko risinājumu nākotnē. Es ceru, ka šis teksts būs pieejams citiem ēnu referentiem un grupām, līdztekstam, par ko jau esam runājuši. Mums jau bija diskusijas agrāk, pirms es ierados šeit. Man tika stāstīts, ka Viktorijā jūs, piemēram, esat runājis par MFF, un es zinu, ka tas risinājums, par kuru ir vienošanās, nav gluži tas, par ko, ko mēs bijām cerējuši, bet mums ir jāturpina izdarīt spiediens un uh, jānodrošina, lai, um, nu, nu, lai mēs uzvarētu. Uh, Pagājušajā ceturtdienā, tad, kad bija sarunas ar komisāru Otingeru kungu, viņš uh, nāca klajā ar koordinātoru sanāksmi, lai uh, runātu par stres testu rezultātiem. Es esmu priecīgs par šādu risinājumu, bet es gan savā ziņojumā norādu, ka tam nav tik liela saikne ar stres testiem, kā ar to, ka ir nepieciešams uh, īstenot apmācības uh, šajā jomā, jo, ja mēs vēlamies, lai mums būtu droši kodoli industrija, tad mums ir jāraugās, lai būtu diskusijas, apmācības ar zinātniekiem visā Eiropā. Un mēs esam arī ļoti skaidri norādījuši daudzos grozījumos un lielā daļā arī man ziņojumu. Tas būs arī īpaši uzsvars, ka, ja, piemēram, ja viena no prioritātēm būtu atteikties no šīm te atomelektrostacijām, tad uh, būtu arī jāapmāca attiecīgi šie te zinātnieki. Tas būtu ļoti svarīgi, jo, ja mēs paraugamies uz citu, uz pārējo pasauli, tad mums ir jāsaprot, ka, ja nebūs Eiropas zinātnieki šo zinātnieku vidū, tad mēs eh, nevarēsim būt labākie šajā ziņā pasaulē, ja raugoties uz šiem projektiem. Un es domāju, ka ik viens no mums domā līdzīgi. Tā kā priekšsēdētāji Es ceru, ar jūsu atļauju mēs varam turpināt diskusijas. Paldies, jā, jūs, es jums vienmēr piekritīšu, tad, kad mudinat mūs visus nesaspringt. Un tagad došu vārdu Rivasī kundzei, lūdzu. Ēnu referentei. Vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zināt, zaļie nepiekrīt Eiratom līgumam šajā kont un tā saturam. Te ir runa par uh, atomenerģētiku, un ja tā ir kļuvusi lieka, uh, Šeit nav runa par koplēmumu procedūru, ja mēs runājam par reformu, bet mēs vienmēr esam cīnījušies par atklātību un caurskatāmību, kas attiecas uz atomenerģiju, tad uh, vismaz lēmumu šeit nedrīkstētu tikt pieņemt aiz slēgtām durvīm. Skinnerkungs, jūs runājāt par komisāru Otingeru un par stresa testiem. Eiropas iedzīvotāji lūdz būt atklātiem par šiem stresa noturības testiem paziņojumā par eh, stresa noturības testiem neliela atklātība bija, bet eh, mēs nevaram runāt par tādu pašu veidu atklātību, ja runājam par šiem te atomu jau, kodolu jautājumiem. Mēs vēlamies par pusotru miljardu samazināt budžetu un mēs vēlamies investīcijas atomelektrostacijas slēgšanas pasākumos, radiācijas eh, noteikšanas, aparatūras iegādē un tā tālāk jums ir taisnība, ka apmācība attiecībā uz cilvēkiem, kas varētu palīdzēt kodola katastrofas gadījumā, ir uh, neapmierinoša. Fukušīmas piemērs jau mums parāda, ka ir ļoti maz cilvēku, kas spēj šādas jautājumas risināt. Ja mēs domājam par uh, šiem te atomenerģijas jautājumiem, mums ir vajadzīgi eksperti, kas var izvērtēt radiācijas uh, stiprumu, un šobrīd mums šādi speciālisti nav runāt par atomelektrostaciju slēgšanu. Parādzīsimies eh, Eiropā, kas notiek. Mums ir 54 reaktori Francijā un viens pētniecības reaktors, kura slēgšana ir eh, slēgusi, ir sākusies. Uh, Un te ir ļoti daudz darba vieta. Eiropa varētu kļūt par atomelektrostācijas slēgšanu tādu kā pionieri. Un tāpēc es gribētu ierosināt jums padarīt šo te atomelektrostācijas slēgšanu par tādu kā ekonomikas nozaru, runājot par, par atkritumu apstrādi. Tad te ir runa vairāk par operatoriem. Nodokļu maksātājiem nevajadzētu uh, sekt šīs izmaksas. Operatoriem ir jāatliek, um, jāatlicina līdzekļi šo atkritumu apsaimniekošanai un uh, jāīsteno šī atkrituma apsaimniekošana. Radioaktivitātes noteikšanas iekārts arī ir ļoti būtisks jautājums 2011. gadā. Notika kāds negadījums, sais, kādā institūtā, kas, eh, kas strādā ar jodu izotopiem, toreiz nekāda netika noteikts, ka ir izplatījusies šī radiācija, tādēļ, ka attiecīgas iekārtas nebija, lai to konstatētu. ITER nevar finansēt no kopienas līdzekļiem. Mums šobrīd nav līdzekļu, mēs to nevaram atļauties. Paldies, Prodīkungam, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par darbu pusdienām, kas mums bija pirms pāris mēnešiem ar CCR direktoru, kas strādā pie atomelektrostacijas slēgšanas, un viņš sacīja, ka 50 miljārdi eiro atomelektrostacijas slēgšanai uh, Viena ir atvēlēti. Un es domāju, ka š, tas būtu jāuztur ārkārtīgi nopietni. Īpaši jau tādēļ, ka mēs nevaram atstāt to kā tādu slikto mantojumu nākamajām paudzēm. Mums ar ļoti lielu atbildību ir jāapzinās, ka ir jāveic pētījumi attiecībā uz uh, kodola atkritumu galīgās noglabāšanas uh, vietām un tāpat ir uh, attiecībā uz tehnoloģijām šāda atkrituma apsaimniekošanai, lai pēc iespējas mazāk radiācijas nonākt atmosfērā. Es domāju, ka mums ir vēlreiz jāpievēršas eh, tam, lai mūsu pētnieki varētu adekvāti atrast eh, piemērotākās tehnoloģijas un vietas, kur šāds atkritums apglabāt, lai pēc iespējas mazāk kaitētu videi. Tā nākotnē. Paldies! Paldies, Ever kungs! Paldies par šo priekšlikumu. Es domāju, ka referents te ir runājis par ļoti svarīgiem jautājumiem un nav iedzinājis ideoloģijā. Tautas partijas grupas vārdā es gribētu sacīt, ka atomenerģija un um, tehnoloģijas mūsu skatījumā ir ļoti svarīgas nepieciešams. Es gribēju teikt, ka šodien manā vēlēšana apgabalā elektrības cenas desmit mēnešu laikā ir pa 15% pieaugušas. Mēs šobrīd atrodamies smagā krīzē, un atomenerģija mums būs nepieciešama, lai kaut kādā veidā izlīdzsvarot šīs izmaksas. Un tāpēc es arī nevēlos teikt, ka vajadzētu atomenerģiju politikas jomu uzskatīt par tādu, kas eh, drīz beigsies. Ir svarīgi runāt, protams, par kodolu atkritumiem. No vienas puses ir cīniski tas, ka zaļie prasa slēgt atomelektrostācijas, bet no otras puses eh, bloķē gan zinātniskos pētījums, gan eh, prakse, prakse attiecībā uz šo te atkritumu apsaimniekošanu. Mums ir jādomā, kā šos jautājumus risināt ērtumu ietvaros. Runājot par itaru, un es tev to vairāk kārt esmu sacījis, bieži tiek teicis, ka mēs apsveicam uh, komisijas priekšlikumu par itaru. Bet tas ir jāskata diferencēti. Ja mēs paraugamies uz ITER līgumu, starptautiskajā līgumā ir skaidri jāpasaka, ka Eiropas Savienība ar uh, konsorciju ir iestājusies līgumā, kas skaidri un gaiši nosakt ka ir jāsniedz finansiāla kompensācija, ja netiek izpildītas saistības. Ir pareizi, ka mēs to nevaram finansēt no apvārsnes 2020, bet būtu ilūzija domāt, ka līdz ar to problēma beigtos, ja mēs izstājamies no ITER, tāpēc, ka nevaram to finansēt, un es iestātos pret to, tad vienalga uz mums attiektos uh, šīs te kompensācijas un kā tad mēs tās finansētu no budžeta. Paldies! Paldies Ēlerkungam! Odīkungam divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Diemžēl mikrofons nav ieslēgts. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms par ITER es gribētu iesākumā pateikties referentam Es apsveicu viņa gatavību piekrist kompromisam attiecībā uz iesniegtiem grozījumiem. Runājot par ITER, te ir iespējams panākt finansējumu ar Eiratomu. Es uh, neatbalstu komisijas priekšlikumu šajā sakrībā. Mēs nemitīgi dzirdam par kopienas metodi bet es domāju, ka mēs atsakamies no projekta, kas nav Eiropas projekts, bet gan ir globāla rakstura projekts. Padomāju par to, ko mēs ar to nodaram savam, koptā, savam tēlam. Ja mēs varam rast finansējumu, tad gal galā te ir runa par svarīgu zinātnisku pētījumu projektu, kas ir svarīgs visai cilvēcei, un es esmu ļoti norūpējies par to, kā komisija izturs pret šo projektu. Ceru, ka komisija savu nostāju pārskatīs kaut kad. kad Es esmu ļoti priecīgs, ka ir kopējais pētniecības centrs, kas ļoti labi strādā, to gribētu uzsvērt, un vēl es gribētu pavaicāt komisijai, kā tieši viņi ir ieplānojuši koordinēt šo laika grafiku. Eratom ir minēti pieci gadi, savukārt apvērsnes 2020 programmā ir runa par septiņiem gadiem. Nesen pa diviem gadiem tika pagarināt vienu no šīm programmām, jāskatās, kā mēs varam nodrošināt, lai ja starp šiem dažādajiem laika periodiem būtu saskaņa. Visbeidzot, es gribētu, lai komisija tam piekrist tiem grozījumiem, kurus atbalsta parlamentu vairākums. Parlaments ir bijis iesaistīts uh, šajā darbā jau no paša sākuma, un es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka te ir jāņem vērā parlamentārais aspekts. Tas, kas bija spēkā pirms simts gadiem, tagad vairs nav spēkā, un tad, kad mēs runājam par šiem te atomenerģētikas jautājumiem, tad šie jautājumi ir jāskat kopīgi ar Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Ļoti būtiski, lai valstu un valdību vadītāji saprast, ka Eirotam gadījumā ir jāpiemēro koplēmu procedūru, un tas ir nepieciešams pēc iespējas drīzāk, un tāpēc komisijai vajadzētu brīvprātīgi strādāt ar mums un piekrist tiem grozījumiem, ko atbalsta parlamenta vairākums. Paldies komisijai, trīs minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies visiem deputātiem par komentāriem un tīpaši Skinner kungam, referentam, kurš ir izstrādājis ļoti līdzsvarot ziņojumu. Man ir pieci komentāri. Tātad vispirms par Eiratom programmas aptvērumu, kas attiec uz kom komisiju, tad komisija neliek uzsveru uz kaut kādu īpašu atsevišķu X vai Y at kodolu tehnoloģiju. Mēs raugamies, kas šobrīd ir un kas ir iekļauts Eiratom tabulā. Te tika pieminēti stresa noturības testi, un tas pavisam noteikti varētu palīdzēt. Runājot par apmācību un izglītošanu, tie jautājumi tiešām ir jāpēt ļoti uzmanīgi. Runājot par atomelektrostaciju slēgšanu, te bija komentārs, protams, ka pētījumi notiek šajā jomā, un mēs to vēlamies atbalstīt, bet uh, Runājot par eh, intelektuālā īpašuma tiesībām, tad tas ir pavisam cits jautājums. Tad man otrs komentārs, ja daži no jums pieminēja caurskatāmības jautājumu un ka parlaments ir eh, jāiesaista šajā procesā. Tas ir institucionāls dabas jautājums, mēs vadamies pēc līguma un mēs pilnībā esam atkarīgi, mēs kā komisija esam pilnībā atkarīgi no šī līguma, bet, protams, garantēsim, ka turpināsim iesaistīt Eiropas parlamentu jautājumos, kas saistīti ar Eiratom līgumu. Mēs eh, ļoti labi izprotam jūsu komentāru šajā sakrībā. Runājot par aptvērumu budžeta samazināšanu, teikšu, ka mēs vēlamies, lai tas viss saskanētu ar apvārsnes 2020 galvenajiem mērķiem, par um, galvenajiem pīlāriem, industriālo līderi, līderību, izcilību, sociālajiem mērķiem. Mēs vēlamies, lai eratam ziņojums atspoguļot apvārsni 2020. Mans ceturtais komentārs ir saistīts ar tiem grozījumiem, kas šķiet nav saskaņā ar eh, noteikumiem, kas ir iekļauti apvērsnes 2020 horizontālajie aspekti un eh, dzimumu līdztiesības jautājumu un MBU. Centīsimies šīs jomas tomēr nod nodalīt. ITER, jā, komisijas nostāja šajā sakrībā ir skaidrs zinām. Mēs domājam, ka vajadzētu to atstāt ārpus daudzgad finanšu schēmas un vajadzētu atstāt arī to dalību valstu ziņā. Uh, un mums ir ļoti spēcīgi argumenti, kāpēc tam tā būtu jābūt. Runājot par šiem septiņiem gadiem vai pieciem gadiem, tehniski, tāpēc, ka ir līgums, mums būtu pieci plus divi gadi, bet mēs redzam, ka šī līdzekļu nodalīšana, tad, kad mēs lēmām par uh, apvērsni 2020, tad, nu, es domāju, ka tas viss ir jāsaist kopā un uh, budžets šiem diviem gadiem būtu nodrošināts. Paldies, Ēlerkungs! Es tikai gribēju, lai mēs padomātu par šo te juridisko jautājumu, cik lielā mērā, tātad, ja nav finansējuma ITER starptautiskā nolīguma dēļ, kas tad notiek, tad jau tas būtu jāatmaksā no Eiropas Savienības budžeta. Jā. Yeah. Es domāju, mēs nevaram, eh, es saprotu jūsu jautājumu, bet es nevaru pagaidām atbildēt. Paldies. Mr. Eller, this, this was really good question. Tas tiešām bija labs jautājums, Eller kungs. Skinner kungs, vai jūs vēlaties eh, dot kopsavilkumu? Kriketā mums ir īpašs termiņš, kā mēs varētu apzīmēt šādu jautājumu. Tas, vai mēs šeit iekļāvāmies apārsnīs 2020 ietveros un um, šī saskaņotība, jā, šeit piekrītu komisijai. Šķiet, ka mēs esam mazliet attālinājušies no saskaņas, vismaz ar budžeta priekšlikumiem. Es domāju, ka mums beigās tomēr izdosies panākt to, ko mēs vēlamies panākt. Visi uzskata, ka tas, ko mēs darām, ir loģiski. Uh, Daži punkti. Tātad Eiratām eh, līgums, par to mēs esam runājuši, darba vietas. Es piekrītu, mums vajadzētu domāt ne tikai par eh, atām enerģijas izmantošanu, bet arī par to, ko mēs darām ar stacijām, ka tās vairs nestrādā. Mums ir jāapmāca cilvēki arī, kā rīkoties šādos gadījumos. Jā, zinātnes finansējums jau no pašiem sākumiem mēs esam par to runājuši. Uh, Mēs zinām, par ko šeit ir runa. Proti, jā, jūs vēlaties vispār atteikties no atomenerģijas, diemžēl nevar jums piekrist. Enerģijas izdevumi, kā jau norādīja Ēlerkungs, ir ļoti lieli, un bez atomenerģijas tie katastrofāli pieaugtu. Mēs nevaram izlikties, mums ir jābūt realistiem. Vitorio, man ļoti iepriecināja jūsu teiktais Es noteikti ņemšu vērā to, ko jūs minējāt par kodolenerģijas pētījumiem un par staciju likvidēšanu. Ir ropietni jāapsver šie priekšlikumi, jo iesaistītie naudas apmēri ir ārkārtīgi lieli. Es uzskatu, ka mēs varam virzīties uz priekšu, mums ir jādomā par efektivitāti, kaut arī šeit ir runa tikai mm, par pierādījumiem zinātnē, mums tomēr ir jāskatās nākotnē. Un te ir vajadzīga reālā pievienotā vērtība. Kristiāna, jā, es arī uzklausu vēlētājus savā vēlēšana apgabalā, un es zinu, ka enerģijas izdevumi ir pieauguši par 50%. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt par reālajām enerģijas izmaksām. Mēs nedrīkstam būt tikai politiķi. Uh, Mums vajadzētu domāt par to, ka mūsu sabiedrībā ir enerģijas nabadzība. Es eh, zinu, ka arī manā valstī, diemžēl, esam atkarīgi no naftas un gāzes cenām. Odīkungs, vēlējos vienkārši teikt, ka piekrītu jums par to, ka ir grūti spriest, kamēr mums nav vienprātības par budžetu. Citās komitejās tiek runāts par šiem pašiem jautājumiem. Hercogas kundze, kura nav klāt, ir uh, apsolījusi, ka uh, mēs saņemsim vajadzīgo budžetu, bet, protams, mums būs jāizdara spiediens uz padomas pusi, lai mēs iegūtu šo finansējumu. Un, protams, uh, šis jautājums, ko uzdeva Vēlerkungs, komisiju vēl noteikti nodarbinās. Un liels paldies, eh, Skinner kungs. Tagad pievērsīsimies pēdējiem darba kārtības punktām šajā pēcpusdienā. Tie ir runa par īgada ziņojumiem un konsolidētajiem ziņojumiem. Došu vārdu referentam Kreutzmana kungam uz piecām minūtēm. Priekšsēdētāji, liels paldies! Esmu mēģinājis savos eh, priekšlikumos stiprināt eh, auditoru neatkarību. Esmu centies stiprināt arī investorus, īpašniekus, un esmu centies stiprināt arī revidentu neatkarību. Ja mēs paskatāmies uz komisijas priekšlikumiem, tad te ir runa, protams, par finanšu krīzi un uh, Komisija centās arī vērsties pret šiem oligopoliem, kas ir izveidojušies revīzijas eh, nozarē. Un tāpat ir runa arī par tā saucamo piespiedu rotāciju. Es nedomāju, ka um, komisija sasniegs savu mērķi ar šo sešu gadu rotāciju. Uh, Ir jāatcerās, ka revidentiem ir vajadzīgi 3 līdz 4 gadi, lai viņi spētu pārbaudīt tādas koncernas, kas darbojas visā pasaulē, un lai šī pārbaude e, tiešām būtu pietiekami kvalitatīva. Ar šādu piespiedu rotāciju pēc sešiem gadiem noteikti, ka daudz kas tiktu zaudēts. Diez vai komisija e, vēlējās e, ieviest šādas nosacījumus, jo diez vai šādā veidā komisija sasniegs savus mērķus. Atcerēsimies, ka pasaulē pastāv četras lielas revidentu firmas, un diez vai eh, pēc eh, šādiem komisijas priekšlikumiem radīsies vēl klāt eh, kādas trīs, četras. Tādējādi mēs arī vēršamies pret mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, diez vai tas bija komisijas mērķis. Esmu centies eh, rast veidu, kas eh, nodrošinātu lielāku neatkarību revīzijas uzņēmumiem. Un proti, eh, šāda piespiedu rotācija būtu jāveic ik pēc septiņiem gadiem. Tas tiktu veikts ar publiskā iepirkuma palīdzību. Un uh, Ja viņi, eh, ja šī revidentu eh, kompānija arī pēc šiem septiņiem gadiem vēlas turpināt strādāt, tad eh, ar labiem pamatojumiem, ar labu argumentāciju viņi to arī varēs darīt publiskā iepirkuma procedūrā. Pēc 14 gadiem es uzskatu, tomēr vajadzētu ņemt vērā, ka ir vajadzīga revidentu maiņa, un es domāju, ka uh, Eh, būtu jādod iespēja šo mandātu pagarināt tikai vienu reizi pēc septiņiem gadiem, tātad pēc 14 gadiem būtu revidentu maiņa. Bet es tomēr uzskatu, ka vajadzētu mm, dot iespēju šiem revidentiem sevi pierādīt trīs gadu periodā. Esmu sagatavojis arī grozījumus, kur ir iekļauti šie trīs gadi. Investoru aizsardzība, īpašnieku aizsardzība man ir ļoti tuva tēma. Ja mēs vēlamies to panākt, tad eh, uzskatu, ka bez eh, investoru um, pārstāvības komitejā to nevarēs panākt. Šāda komiteja pārbauda revidentu darbu, šāda pārvērtēšana nodrošinās kvalitatīvu revidentu darbu un uh, ļaus arī nodrošināt eh, adekvātu revidentu rotāciju. Uzraudzības padome nodrošinās to, lai šāda komiteja var pietiekami labi darboties. Izvēles eh, procedīra, manuprāt, ir jāveic neatkarīgi no komitejas darba, uh, Tas ir jādara ar publiskā iepirkuma procedūru, un tur var piedalīties visi, kas izpild nosacījumus. Tādā veidā šeit mm, komisija varētu izvēlēties eh, vislabāko piedāvājumu, un eh, komiteja savukārt īpašnieki dotu savu piekrišanu. Ir jāatcerās, ka revīzijas ir pakalpojumi un komisija ir izveidojusi trīs kategorijas. šiem revīzijas atzinumiem. Uzskatu, ka mums būtu jāvēršas pret birokrātiju, ir jānodrošina lielākā neatkarība šiem revīzijas uzņēmumiem. Uh, Un tāpēc es ieteiktu tikai divas kategorijas, tad tādi revīzijas pakalpojumi, kas uh, uh, stāv tuvu revīzijai, un tādi pakalpojumi, kas uh, nāk par sliktu uh, revīzijai. Tādējādi uh, būtu mazāk birokrātijas un uzņēmumi, revīzijas uzņēmumi arī labi zinātu, ko viņi var pārbaudīt, kur viņi var piedāvāt uh, revīzijai tuvus pakalpojumus un uh, kur šādas iespējas vairs nepastāv. Protams, šajā priekšlikumā arī nav iekļautas nekādas robežas, jo tas ir ārkārtīgi problemātiski, tas noved pie lielas birokrātijas un pie dažādām struktūras maiņām. Vēl pēdējais teikums par regulu priekšādātāju, par to es arī esmu atbildīgs, un tieši tāpēc es esmu uh, e, e, iekļāvi šajā priekšlikumā dalību kapitālā. Tātad šeit ir runa par simtprocentīgu dalību kapitālā un uh, Tas nozīmē, ka tas traucēja revidenta neatkarībai. Tieši tāpēc es eh, gribētu ieteikt, eh, ka šāda dalība kapitālā ir iespējama līdz 49%, bet eh, šo lēmumu pieņem īpašnieks. Jebkurā gadījumā es esmu ļoti mm, apmierināts par ēnu referentu darbu, gaidīšu arī viņu turpmākos komentārus. Lielas paldies eh, Kreutzmann kungam, Odīkungam vārds. Paldies! Es gribēju atvainoties savu kolēģi vārdā, kas ir tautas partijas referents, strādājot pie šī dokumenta, runāju viņa vārdā. Viņš lūdza man izteikties eh, arī ko, nu, koordinators vārdā un likt priekšā grupas nostāju. Un pats esmu revidents, tāpēc ļoti labi zinu, par ko šeit ir runa. Jā, referents ir līdz priekšā ļoti interesants priekšlikums, ir tīpaši attiecībā uz objektivitāti un neatkarīgumu. Es domāju, ka viņam ir taisnība. Kom, komisija ir izpētījusi visu šo jau, jomu un secinājusi, ka revīzijas nozara darbojas normāli, nav pārliekas koncentrācijas, konkurence tāpat pastāv arī atbilstīgā veidā un darbu kvalitāte tiek nodrošināta. Un tāpēc mēs atbalstam ļoti lielu daļu referentu priekšlikumu. Mēs, protams, iesniegsim arī zināmus grozījumus, kas mums acīm redzam liksies liederīgi un tā tālāk pāris novērojumu. Pirmām kārtām par tiem pakalpojumiem, kas nav revīzijas pakalpojumi. Jā, tos vajadzētu nodalīt no revīzijas pakalpojumiem, jo tas gal galā ir viens no faktoriem, kas ietekmē ref, revidentu neatkarīgumu. Un viena lieta, par ko nav domājis Eiropas komisija, ir uzraudzība no varas iestāžu puses attiecībā uz tiem, kas kontrolē revidentus savukārt. Jo problēma šobrīd ir tāda, ka mums ar vien vairāk ir tāda pārnacionāla struktūra, kas ir, uh, ir arī revidenti, un viņi tāpat laikā uzņems lūk šādas pārnacionālas darbības, un to starp veids revīzijas darbību. Eiropas komisija ierocina veikt šo obligāto rotāciju eh, revi, attiecībā uz revizijas, revīzijas uzņēmumiem, bet es šeit sastopos ar vienu problēmu, jo, manuprāt, šī uzraudzības joma attiecībā uz revīzijas, uz pār. Uh, nacionālajiem revīzijas uzņēmumiem ir problemātiski jautājums. Te mēs redzam, tas tas pats banku sistēmas e, jautājums. Tikko, piemēram, lūk, ir šāds pāri ejošs revīzijas uzņēmums, kas vienlaicīgi arī veic citus pakalpojumus. Lūk, e, uzraudzība vairs nenotiek tik pilnā veidā, jo lūk, netiek vairs uzdot šie konflikti interešu jautājumi, kas var pastāvēt citās valstīs un tāpēc vajadzīgs kontrolēt uzraudzītājs, kas kontrolē revīzijas uzņēmums. Tāpēc es domāju, ka te vajadzētu pārdomāt arī komisijai par to, kā tiek nodrošināta pārnacionāla kontro, kontrola pār revidentiem. Tas, manuprāt, ir punkts, kas ir ārkārtīgi būtisks, ja vēlamies pārliecināties, ka darbs tiek veikts kvalitatīvi. Nu, lūk, nu, visādi citādi, paldies jums par šo ziņojumu. Paldies tālāk komisijas pārstāvim vārds lūdzu. Thank you very much, sir. Paldies, priekšsādātāji. Komisija vēlas pateikties Kreutzmanu kungam par visiem tiem centieniem, ko viņš izdarīs, eh, atbalst, lai atbalstītu šo revīzijas sektoru reformu un sasniegtu noteiktos mērķus. Kreutzmana kunga atzinuma projekta skaidri un gaiši uzsver to, cik, ka status quo saglabāšana nav iespējama un parāda, ka reformas mērķi pilnīgi noteikti ir vajadzīgi, respektīvi uzlabot revīzijas kvalitāti Eiropas Savienībā, veicināt vienotā tirgus darbību, nodrošināt finanšu stabilitāti un kopēju izpratni. Bet tā kā laika šovakar nav pārāk daudz, tad komisija ne, nekomentēs e, ik, ka, ik vienu no jautājumiem, par ko runāts e, atzinuma projektā, bet gribu pievērsties varbūt tiem svarīgākiem elementiem, ko Kroitman kungs tur pieminējis un ko nu pat tur pieminēja arī Odīkungs. kungs. Pirmām kārtām, kā komisija to vienmēr ir arī uzsvērusi, un tas minēts arī Kroicman ziņojumā, revidentu neatkarība ir ārkārtīgi būtiska daļa no revīzijas kvalitātes nodrošinošiem kritērijiem. Mēs uzskatām, ka obligātā rotācijas principa ievēršana ir atspērienu akmens, es pat teiktu pavērsienu punkts un pamatakmens šim priekšlikumam lai nodrošinātu, ka šī pārliekāta satuvināšanās starp revidentiem uzņēmiem nu, tiktu novērsta. Un tāpēc ir vajadzīgs kaut kāds maksimāls revīzijas veikšanas laiks, ko var viens uzņēmums veikt eh, no vietas katru gadu. Un, tāpēc, un komisija ļoti atzinīgi vērtē referenta priekšlikumu, iesniegt arī kompromisa risinājumu par šo jautājumu. Komisija tāpat arī atzīmē eh, ierosinājumu, kas minēt ziņojumā, respektīvi, ka revīzijas saistību ilgums nevar pārsniegt septiņus gadus, ko vienreiz iespējams at, vēl pagarināt. Rezultātā tas nozīmē, ka e, šis laiks būtu 14 gadi. To ņemam vērā kā iespējamu elementu tālākā kompromisa izstrādāšanā, bet, protams, ka nevar jums e, teikt, ka komisija var pieņemt jau kādu šādu lēmumu šeit komitejā, bet ņemsim vērā jūs priekšlikumu. Tomēr tāpat laikā vēlamies uzsvērt arī to faktu, ka sākotnējā komisijas priekšlikumā kopē, tika uh, ierosināts veikt kopēju rezi, revīziju. Un maksimālais uh, saistība laiks bija seši gadi, bet tajos gadījumos, kad darbu veids vairākas, divas revizijas uh, kompānijas kopā, tad maksimālais uh, laiks ir deviņi gadi. Nu, tādā ziņā komisija nedaudz eh, ir apbēdināta par to, ka šāda veida priekšlikums vairs netiek atspieguļots, Kroismankungs, jūsu ziņojumā, uh, jo šādā veidā varētu veicināt kopēju revīziju veikšanas procesu komentāri bez mikrofona no referenta puses, par kuriem uh, Komisijas pārstāvis saka paldies. Protams, komisija atzinīgi vērtē arī to, ka atzinumā izteikta vēlme spēcināt revīzijas komiteju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, nepieciešams laba, nepieciešama laba korporatīva pārvaldība. Revīzijas komitejai te ir atbilstīgs kompetences īstenojums un, un tās spēks jā, jā, jāveicina. Kas attiec uz noteikumiem attiecībā uz pakalpojumiem, kas nav revīzijas pakalpojumi, komisija labi saprot, ka pakalpojumi ko nepieciešams veikt revidentiem saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, eh, ir tomēr jāļauj, šā, jāpieļauj šādiem eh, revīzijas uzņēmumiem. Bet tajos gadījumos, kad, piemēram, ir atsevišķas sadaļas, piemēram, nodokļu konsultācijas, tāpat arī dažāda veida eh, konsultācijas, lai nodrošinātu atbilstību nodokļu tiesību aktiem, un ja šādi pasākumi iet ārpus nacionālo tiesību aktu normām, tad tie var radīt papildus draudus un būt ļoti nopietni jāapsver. Turklāt eh, arī pašu veikt savas darbības pārskats ir kaut kas tāds, ko varētu veikt, un tad tādā gadījumā revīzijas uzņēmumam pašam būtu jāaizstāja sava veida, sava rīcība, Eh, un jāspēj pamatot, kā tas veids reviziju neatkarīgi. Visbeidzot, lai veicinātu komunikāciju no revi revidentu puses, ir ārkārtīgi svarīgi uzlabot revīzijas atskaitīšanās procesu sabiedrībai. Komisija saprot un augstu vērtē un, un, un novērtē to, ka arī revide, arī referentam tas ir svarīgs jautājums, jo atskatīšanās sabiedrības priekšā gal galā ir viens no pamat uzdevumiem, kāpēc revīzijas tiek veikts kopumā, tāpēc mums arī ļoti uzmanīgi jādomā par to, kā sniegt tālāk informāciju un ne tikai iekšējas ziņojums revīzijas komiteja, jo tā nav tikai revīzijas komiteja, kam vajadzīga papildus informācija. Papildus informācija gal galā nereti ir vajadzīga arī sabiedrībai plašākā izpratnē. Kreutzmann kungs, jūs vēlējāties ko pieminēt? Lielas paldies! Noteikti būs ļoti interesanti runāt par eh, šo piespiedu rotācijas tēmu. Esmu run, domājis par stimuliem, kopīgajām revīzijām. Zinu, ka Francijā ir ļoti pozitīva pieredze, par to mēs noteikti vēl varētu apspriesties. Varbūt varētu padomāt par šādiem stimuliem. Jūs pašās beigās eh, pieminējāt eh, par ārējām revīzijām ka tās vajadzētu šeit izslēgt. Jūs noteikti atcerēsieties Vācijā gadījumu, kad revidents pastāstīja, ka firmā ir problēmas, un pēc tam firma bankrotēja un tika pieprasīti 12 miljārdi. Ja jūs ierakstīsiet šo principu, ka tas tiek apdraudēts, tad īstenībā mēs saskarsimies arī ar tādu pašu gadījumu. Mm, firma vienkārši būs tū bankrota robežai. Tieši tāpēc es vēlētos uh, jūs atrunāt no uh, šādas rīcības, tas noteikti radīs problēmas. Protams, citi teiks, ka ir ļoti labi, ja tiek atklātas kļūdas grāmatvedībā, bet uh, atzinamā nedrīkstētu parādīties nepareiz apgāvojumi. Tieši tāpēc esmu izņēmis šīs daļas no atzinuma, un esmu ielicis tās eh, tur, eh, kur tām arī ir jābūt. Proti, tām ir jānonāk pie visiem, kas ir atbildīgi par uzņēmumu vadību. Lielas paldies! Mēs noteikti turpināsim sastrādāties ar komisiju. Eh, jūsu problēma, jā, nedaudz par to vēlētos runāt. Jā, šīs revīzijas iestādes tiek mm, pārbaudītas valsts līmenī. Tas nozīmē, ka uh, tiek jānod, ir jānodrošina šāda revidentu rotācija, tik līdz eh, parādās problēmas. Protams, eh, šādas eh, kompānijas darbojas visā pasaulē, bet uzraudzība notiek valstī. Piemēram, ja kāds koncerns atrodas Itālijā vai Francijā, tad nacionālajām uzraudzības iestādēm ir jābūt pietiekami modrām Un ir jāskatās, eh, vai šie atzinumi ir pareizi un vai nevajadzētu šo mandātu atsaukt. Jā, šajā uh, novērtējumā es vēlējos eh, paredzēt trīs gadu periodu. Tas nozīmē vēl striktāku uzraudzību nekā komisijas ziņojumā. Un tiklīdz parādās šīs problēmas, tā uzreiz arī tiek ieslēgtas sankcijas. Kreutzmann kungs, īstenībā esam jau mm, izskatījuši mūsu darba kārtību, man ir daži paziņojumi. Pirmkārtām rīt darbu sāksim desmitos ar balsošanu. Vispirms mums būs koordinātoru sanāksme. Nākamais termiņš grozījuma iesniegšanai Kreutzmana ziņojumā ir 16. oktobris 2012. Tas būtu viss, tad koordinātoru sanāksme ir 2009 un īsā sanāksme sāksies 10.